So, good morning. Labrīt, dāmas un kungi. Ir sešas minūtes pār deviņiem. Es gribētu atklāt mūsu sanāksmi. Mums ir 75 minūtes ieplānotas šā rīta balsojumiem. Uh, Un ķersimies pie 11. darba kārtības punkta - ieteikums padomē komisijai un arī Eiropas ārējās darbības dienestam par austrumu partnerību, gatavojoties 2017. gada novembra samitā. Mums bija otrā uh, izskatīšana vakar pēcpusdienā. Vai līdz referenti gribētu kaut ko teikt? Klūds Flekensteins, Andri Kienas kundze. Nē, tad mēs varam uzreiz ķerties pie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 Tad tagad eh, pirmais mutiskais grozījums, kurš par pret atturas pieņemts. 83. un 84. grozījums pār pret atturas noraidīts. 85. par pret atturas noraidīts. 87. par pret atturas noraidīts. 86. par pret atturas pieņemts. Tad tagad 88. par pret atturas noraidīts. 13. kompromiss par pret atturas pieņemts. 14. kompromiss par pret atturas pieņemts. 15. kompromiss par pret atturas pieņemts. 16. kompromiss par pret atturas pieņemts. 17. kompromiss par, pret, atturas pieņemts. 18. par, pret, atturas pieņemts. 19. par, pret, atturas pieņemts. 20. kompromiss par, es atvainojos, jā, 129. par, pret, atturas, pārbaudīsim elektroniski. 129. 129. grozījums. Balsojam elektroniski. Closed. Beidzam balsot. Noraidīts. 20. kompromiss par, pret, atturas pieņemts. 21. par, pret, atturas pieņemts. 22. par, es atvainojos, jā, Jā, 148. par, pret, atturas, noraidīts. 150. par, pret, atturas, noraidīts. 22. par, pret, atturas, pieņemts. 164. par, pret, atturas, noraidīts. 23. par, pret, atturas, pieņemts. 24. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 189. par, pret, atturas, noraidīts. 190. grozījums par, pret, atturas, pieņemts. Pārbaudīsim. Labi, 190. grozījums, Ranžēla kunga grozījums, pārbaudām. Closed. Beidzam balsot. Pieņemts. 192. par, pret, atturas, noraidīts. 25. kompromiss par, pret atturas pieņemts. 195. par pret atturas pārbaudīsim. 195. grozījums. Vote is open. And it's closed. Beidzam balsot. Noraidīts.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 pret, atturas, pieņemts. 31. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 32. par, pret, atturas, pieņemts. 232. par, pret, atturas, noraidīts. Pirmais kompromiss par apsvērumiem par, pret, atturas, pieņemts. Piektais grozījums par, pret, atturas noraidīts. Sestais par, pret, atturas noraidīts. Septītais par, pret, atturas noraidīts. Astotais par, pret, atturas noraidīts. Devītais par, pret, atturas pieņemts. Desmitais par, pret, atturas noraidīts. Otrais kompromiss par, pret atturas pieņemts. 20. grozījums par, pret atturas norēdīts. Trešais kompromiss par, pret atturas pieņemts. 26. grozījums. Hārmsas kundze Mezeričs kungs par, pret atturas pieņemts. 27. par, pret atturas noraidīts. 28. par, pret, atturas pieņemts. 4. kompromiss par, pret, atturas pieņemts. 40. grozījums par, pret, atturas noraidīts. 41. par, pret, atturas noraidīts. 5. kompromiss par, pret, atturas pieņemts. 49. grozījums par, pret, atturas noraidīts noraidīts. Un 50. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. Un tagad elektroniskais balsojums par uh, ziņojumu projektu ar grozījumiem. Sākam balsot. Forty-seven colleagues present. 47 ir klāt, beidzam balsot pieņemts 40 par 6 pret. Apsveicu Right, congratulations to the... Apsveicu abus uh, referentus. Uh, šis bija ļoti sarežģīts uh, balsojums, bet ļoti labi sagatavots. Tagad pāriesim pie nākamā jautājuma, 12. punkts partnerattiecību nolīgumu par attiecībām un sadarbību noslēgšanu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm no vienas puses un Jaunzēlanda no otras puses. Referents ir Čārls Stanoks. Vai jūs gribētu kaut ko teikt? Jā, es piedāvāju balsot blokā par visiem Šolca un Solē grozījumiem, kas ir pret, un tas mums ietaupīt laiku. Let's start a vote. Sāksim balsot un tad redzēsim, kā tur tas notiks. Es piedāvāju, saka Tano kungs, ja komiteja uh, pieņem to, mēs varam nobalsot par šiem grozījumiem. Es esmu pār visu pārēju, un tas uh, ļoti ietaupītu laiku, ja mēs tā varētu izdarīt. Man, man liekas, ka citi to nepieņem. Jā, go, protams. Mēs tikai bal, vienkārši nobalsosim, saka priekšsādātājs. Tātad vispirms balsosim par uh, par šo piekrišanu. Elektroniskais balsojums. Sākam balsot. Vote is closed. Beidzam balsot. Pieņemts 41 pret 3. Tagad balsosim par pašu ziņojumu par šo partnerattiecību nolīgumu. Sāksim ar 29. Uh, grozījumu. Par pret atturs pieņemts. 30. Nikolai par pret atturas pieņemts. 31. Šalts par pret atturas pārbaudīsim. 31. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts 20. 8 pret 20. 32. par, pret, atturas, noraidīts. 33. par, pret, atturas, pieņemts. 34. par, pret, atturas, pieņemts. 35. par, pret, atturas, pārbaudīsim 35. grozījumu. Sākam balsot. Two colleagues still missing. Vēl diviem kolēģiem jānobalso. Beidzam balsot. Noraidīts. 36. par pret atturas pieņemts. 37. par pret atturas pieņemts. 38. par pret atturas pieņemts. 39. pār pret atturas pieņemts, 40. pār pret atturas pieņemts, 41. pār pret atturas pieņemts, 42. par, pret, atturas pieņemts. 43. par, pret, atturas noraidīts. 44. par, pret, atturas pieņemts. 45., 46., 47. par, pret, atturas pieņemts. 48. par, pret, atturas pieņemts. Tagad apsvērumi.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 pret atturas pieņemts. 28. par pret atturas pieņemts. Citējums numur 1 par pret atturas noraidīts. Un tagad elektroniskais balsojums. Sākam balsot. The vote is closed. Beidzam balsot. Pieņemts 46 pret 2. Apsveicu referentu. 46 par 2 pret 7 atturējušies. So, weiter geht's. Tā, tā tad turpinām. Tagad uh, 14. punkts. Padziļināts partnerības un sadarbības nolīgums starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm no vienas puses un Kazahstānas republiku no otras puses. Jakonsārī kundze ir referenta, vai jūs gribat kaut ko teikt? Nē, tad mēs varam uzreiz ķerties pie balsojuma. Vispirms balsosim. Okay, so I was just told we'll stick to... Jā, tātad man saka, ka pieturēsimies pie kārtības, kāda ir šeit. Sāksim ar ziņojumu projektu, kurā ir normatīvas rezolūcijas projekts par eh, partnerības un sadarbības nolīgumu starp Eiropas Savienību un Kazahstānas Republiku. Sāksim ar eh, otro kompromisu par pret atturas pieņemts. 17. grozījums Kārver kungs par, pret, atturas, noraidīts. 18 par, pret, atturas, noraidīts. 19 par, pret, atturas, noraidīts. Trešais kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. Ceturtais kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. Piektais kompromiss par, pret, atturas, pieņemts.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 pret atturas pieņemts. Devītais kompromiss par, pret atturas pieņemts. Desmitais kompromiss par, pret atturas pieņemts. Piem 54. grozījums par, pret atturas pieņemts. Lielisks grozījums. 11. kompromiss par, pret atturas pieņemts. 12. kompromiss par, pret atturas pieņemts. 60. grozījums Šalts kungs par, pret, atturas noraidīts. 61. par, pret, atturas pieņemts. 62. par, pret, atturas noraidīts. 13. kompromiss par, pret, atturas pieņemts. 14. kompromiss par, pret, atturas pieņemts. 15. kompromiss par, pret atturas pieņemts. 16. kompromiss par pret atturas pieņemts. 17. kompromiss par pret atturas pieņemts. 18. kompromiss par pret atturas pieņemts. 19. kompromiss par pret atturas pieņemts. 20. kompromiss par pret atturas pieņemts. 21. par pret atturas pieņemts. 97. Gomešas kundzes grozījums par, pret, atturas, pārbaudīsim. 97. sākam balsot. One colleague missing. Vēl viens kolēģis pietrūkst. Beidzam balsot. Pieņemts. Divdesmit otrais kompromiss par, pret, atturas pieņemts. 104. grozījums par, pret, atturas, pieņemts. 23. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 24. par, pret, atturas, pieņemts. 25. par, pret, atturas, pieņemts. 122. grozījums par, pret, atturas noraidīts. 26. kompromiss par, pret, atturas pieņemts. 126. šauts par, pret, atturas pārbaudīsim. 128. šauts kongu grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Nu, tos ir skaidrs, ka tas ir pieņemts. 127. par, pret, atturas pieņemts. 129. par, pret, atturas pieņemts. 27. kompromiss par, pret, atturas pieņemts. 28. kompromiss par, pret, atturas pieņemts. 135. par, pret, atturas noraidīts. 29. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 141. 141. šauka kunga grozījums par, pret, atturas, noraidīts. 30. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. Tālāk, inta 5 par, pret atturas pieņemts. 6 par atturas pieņemts. 7 par pret atturas pieņemts. 8 par pret atturas pieņemts. Inta 10 par pret atturas pieņemts. 147. grozījums par pret atturas noraidīts. Tagad uh, apsvērumi. Labi, 147. varam pārbaudīt. Vote is closed. Beidzam balsot. Noraidīts. Pirmais kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. Piektais par, pret, atturas, pieņemts. Sastais par, pret, atturas, pieņemts. Septītais par, pret, atturas, pieņemts. Astotais par, pret, atturas, pieņemts. Devītais par, pret atturas pieņemts. Tagad citējumi, tur nav jābalso, un tagad elektroniskais balsojums par uh, ziņojumu projektu ar grozījumiem. Sākam balsot. Beidzam balsot. Un pieņemts 47 par. Tātad tas ir pieņemts. Mēs turpināsim ar 15. Uh, punktu. Eiropas Savienības uh, un Kazahstānas uh, republikas uh, sadarbības līgums. Tānakungs ir referents, balsosim uzreiz. Viens vienīgs balsojums par ieteikumu projektu. Sākam balsot. Three colleagues missing. Two. Trīs kolēģi nav balsojuši. Lūdzu, beidzam balsot. Pieņemts 46 par, 6 pret. Well, colleagues, we've been very, very fast. Nu, tā tad, kolēģi. 15 pāri uh, ir nākamais uh, darba punkts. Mums visiem ir pārtraukums 45 minūtes, lai jums visiem ļoti jauka diena.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

O sea, el actor principal no ha sido Rajoy,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

So, ladies and gentlemen, dear colleagues. Dāmas un kungi, dārgie kolēģi, tagad pievērsīsimies 16. mūsu darba kārtības punktām. Vēlos sirsnīgi sveikt Pjēra Krenbēla kungu, kurš ir UNRVA ģenerāla komisārs kā katru gadu mēs esam uzaicinājuši arī kolēģus no budžeta kontrolas un deva komitejām. Kā jums zināms, UNRWA ir apvienoto nāciju aģentūra, ka tika izveidota 49. gadā, lai nodrošinātu aizsardzību apmēram 5 miljoniem reģistrētu Palestīnas bēgļu un bērnu Libānā, Jordānijā, Rietumu krastā, Gazas joslā un citu vietu. UNRWA nodrošina būtiskus pakalpojumus, izmantojot valdību patlī, palīdzību. Šeit darbojas apmēram 30 tūkstoši līdzstrādnieku, un lielākā daļa no tiem ir paši palestīniešu bēgļi. Mums ir ilgtermiņa strateģiskās partnerattiecības ar UNRWA jau kopš 1971. gada. Šī aģentūra ir ārkārtīgi būtiska, lai nodrošinātu Eiropas Savienības atbalstu drošībai, stabilitātei, mieram un attīstībai tupajos austrumos. Tādēļ arī um, Eiropas Savienība ar savām dalību valstīm ir viens no lielākajiem donoriem šai aģentūrai. No 9. līdz 13. oktobrim um, Eiropas Savienības uh, parlamenta ēkās ir izstādīta arī izstāde, uh, kas uzsver Eiropas Savienības būtisko lomu, nodrošinot izglītību un uzlabojot dzīvi palestīniešu bēgļiem. Šīs izstādes nosaukums ir nākotnes veidošana skolotāji bēgļu kopienās, un tā atspoguļo situāciju. Un tagad vēlos dot vārdu mūsu viesim. Paldies priekšsēdētāji, paldies par šo ielūgumu. Man ir liels gods atkal šeit piedalīties AFET komitejā, Eiropas Savienības parlamentā, godātie parlamenta locekļi, dāmas un kungi. Liels paldies par man šo sniegto iespēju. Un īpaši par ļoti spēcīgo, nepārtraukto dāsno atbalstu, kuru Eiropas Savienība kopumā, bet jo īpaši Eiropas parlaments vienmēr ir mums nodrošinājis mūsu aģentūrai, veicot mūsu darbu, cenšoties nodrošināt nepieciešamo atbalstu Palestīnas bēgļiem. Kā jums zinām, šodien ir 5,3 miljonu palestīniešu bēgļu, kas atrodas rietumkrastā Palestīnā, Gazas joslā un Libānā. Mums ir ļoti liela atbildība, lai nodrošinātu tos pakalpojumus, kurus jūs jau priekšādā kungs eh, nosaucāt, ar kuriem mēs no, nodarbojamies un par kuriem arī sīkāk pastāstīšu. Ir ārkārtīgi būtiska, lai tiktu nodrošināts šāds augsta līmeņa atbalsts, īpaši politiskā līmenī, un tas notiek jau no 1971. gada. Un mēs esam ārkārtīgi pateicīgi par Eiropas Savienības pausto un sniegto atbalstu mūsu aģentūrai. Mūsu darbs ir ārkārtīgi sarežģīts. Uh, Mēs saņemam atbalstu no Eiropas saimnības komisijas, kas ir viens no galvenajiem mūsu atbalsta ieguvs avotiem. Šogad mēs guvām vēl uh, īpašu apstiprinājumu šim atbalstam. Komisāra Hankungs nodrošināja solījums, ka saņemsim šos 82 miljonus un ir paredzēts arī daudz gadu finansējums, kur mēs saņemam no Eiropas Savienības. Es runāju par sarežģītiem apstākļiem, kuros darbojamies. Sākumā parasti ir tāda tendence, ka tiek aprakstīti izaicinājumi, problēmas, ar kurām saskaramies strādājot uh, mūsu darbā. Taču šodien es gribētu sniegt tādas pozitīvas ziņas. Proti, tieši pirms nedēļas Handālas, Palestīnas premjerministra Handāls kunga kabinets pirmo reizi apmeklēja gazas joslu. Kas attiec uz premjerministru kungu, tas netika, nebija noticis vairāk gadu garumā, un tas, ka viss kabinets eh, devās šādā vizītē, tas ir kaut kas nebijis. Un tas ir saistīts ar palestīniešu pušu atzīšanu, ar to, ka šeit administrācija ir jāuzņemās pilnīga atbildība un mandāts gazas joslā, ka ir jāpērņem atbildība par ministrijām, kas atrodas gazas joslā, kā arī lai runātu par drošības jautājumiem. Es to pieminēju ne tikai tāpēc, ka UNRVA eh, ir politisks sarunu partneris šajā procesā, bet tādēļ, ka mēs ikdienu saskaramies ar tām izmaksām, kuras rodas neatrisināt politisku jautājumu dēļ šajā reģionā. Palestīnas dialogs un palestīniešu samierināšanās process ir ārkārtīgi būtiska komponente, kas varētu novest pie labiem un skaidriem uzlabojumiem sabiedrībai Gazas joslā. Tas ir jāatbalsta. Es pats arī apmeklēju šo teritoriju vienlaikus ar valdību. Uh, Un tiešām bija pārliecināta, ka premjerministrs un vicepriekšēdētājs ir gatavi sadarboties ar mums, un mēs arī paudām mūsu gatavību strādāt, jo īpaši pie humanitāriem jautājumiem. Ja drīkst, vēlos jums sniegt tādu kā pirmo vēstījumu. Tagad ir tāds laiks, kur ir ārkārtīgi nepieciešams izveidot tādu politisku uh, apvārsni šim reģionam. Ja ņem vērā faktu, ka Palestīnas bēgļi, kas ir sasnieguši 25 gadu vecumu, visi ir dzimuši attiecīgā laikā, kad saņēmuši vēstījums par to, ka ja viņi dzīvos miermīlīgi, mm, ja sekos sarunām, tad tiks atrasts uh, risinājums, taču tas nav noticis, nav notikušas reāls izmaiņas uz vietas, un dažādi konflikti, blokādes vēl joprojām pastāv, un vietējā sabiedrība ar to ir jāsaskars. Tādēļ tiešām ir ārkārtīgi nepieciešams izveidot politisku apvērs, apvārsni, kā arī personīgu programmas palestīniešu jauniešiem. Palestīnā ir apmēram 270 tūkstoši jauniešu, studentu, kas uh, apmeklē mūsu izveidotas skolas, kas saņem 9 gadu ilgu izglītību. Un 90% no šiem skolēniem nekad nav pametuši gāzes joslu savas dzīves garumā. Nu, padomājiet, ko tas nozīmē. 65% no šiem jauniešiem nekad neatradīs darba vietas gazas joslā, jo šo vietējo sabiedrību tik ļoti ietekmē konflikts, ka nepastāv vienkārši šādu iespēju. Manuprāt, šo problēmu nevar atrisināt, neietekmējot tik viena vietēja iedzīvotāja cieņu un personīgo dzīvi. Šeit ir nepieciešams politisks programmas tā ir viena no problēmām, kas, kam, kurai netiek pievērsta piemērota atbildība. Jo šeit runa nav par tādiem akūtiem konfliktiem, akūtu dzīvības eh, zaudēšanu, alti, par apšaudi, par tādām lietām, kas šobrīd notiek Sīrijā vai Janmā, citviet pasaulē. Protams, ka tiem ir jāpievērš uzmanība, taču nedrīkstam aizmirst gazas joslu. Uh, Un šeit varētu teikt, ka tikš tāda kā laika bumba, ņemot vērā sekas sabiedrībai. Dažādo organizāciju izvērtējums par situāciju šajā joslā liecina par to, ka vairāk kā 50% bērnu un arī lielākā daļa pieaugušo cieši no posttraumatiskā sindroma un dažādiem citiem sociāli uh, degradējošiem faktoriem. Ir pagājuši kā vairāk kā 50 gadi kopš 1969. gada jūnija konflikta, vairāk kā 50 gadi kopš okupācijas. Dažreiz par šiem jautājumiem var domāt tādā personiskā kontekstā. Es piedzimu pirms eh, šīs okupācijas, un ja es, tas būtu noticis vēlāk, tad visa mana dzīve to visu noteiktu tieši okupācijas fakts. Un es negribu uzsvērt, ka šim konfliktam ir tikai viena dimensija, šim konfliktam starp Izrēlu un Palestīnu, taču okupācija ir ārkārtīgi būtisks aspekts, trūkst brīvība, uh, un sabiedrība ir ļoti izolēta un izslēgta. Vēl ir jāpiemina arī Palestīnas bēgļu situācija Sīrijā. Pirms kara bija jau vairāk simti tūkstoši, pēc kara daudzi muka uz uh, Libānu, Jordāniju, un pēc 2015. gada daudz pievienojās arī Sīrijas bēgļiem un devās uz Eiropu. Šobrīd ir vairāki simti tūkstoši Sīrijā, kur ir izvietot dažādās vietās un saskars tādu pašu situāciju kā sīriešu bēgļi. Taču runāt par palestīnas bēgļiem, apmeklējot viņus Damaskā, Alepo un citviet, es saskāros ar tādu sabiedrību, kas jau atkārtotā paaudzē piedzīvo savu tuvinieku, savu māju zaudējumu. Šī sabiedrība, šī kopiena piedzīvo jau atkārtoti šu, šīs grūtības. Tā ir ļoti trausla sabiedrība, kas nezina, kāda būs tās nākotne. Mūsu aģentūrai, Eiropas Savienības un citu mūsu partneru atbalsts ir devis iespēju sasniegt ļoti daudz, un šeit vēlos uzsvērt pāris no galvenajiem aspektiem. Uh, Manuprāt, mūsu galvenais uzdevums ir izglītības darbs, ko veicam. Kā jau jūs priekšstādā kungs minējāt, mēs esam tādi kā kvāzī valsts pakalpojumu nodrošinātāji sabiedrībā, kur nepastāv politiska risinājuma. Mēs esam daļa no politiskās ainas, eh, tuvajos austrumos nodrošinām 700 skolu, kas darbojas Sīrijā, Libānā, Rietumu krastā un Gazas joslā. Šeit tiek nodrošināts darbs 22 tūkstošiem skolotāju un citu darbinieku Turklāt 90% mūsu darbinieku ir, pa, nāk no pašu palestīniešu bēgļiem. Tādējādi mēs nodrošinām iespējas eh, cilvēkiem veikt izmaiņas savā dzīvē. Gribu pieminēt arī mūsu īpašo tikšanos ANO ģenerālajā asamblējā, kur mēs uzaicinājām divus eh, studentus, Karimu, 13 13 gadu vecu zēnu, kas patiesībā bija vietējās skolas parlamentā direktors, uh, priekšsēdētājs, un viņu, tad viņam 13 gadi, viņš tika ievēlēts no skolēnu vidus, un viņš uzstājās ANO ģenerālajā asamblējā ar runu, apgalvojot, ka izglītība tieši uztur uh, jauniešu nākotnes cerības un dzīvot spējus. Viņš stāstīja, ka mēs apzināmies to, ka mēs esam bēgļi, ka dzīvojam šajā ierobežotā sabiedrībā, taču mēs vēlamies, lai pasauli mūs vērtē pēc mūsu prasmēm, pēc mūsu apņemšanās un talantiem un iespējām nākotnē. To nodrošina mūsu nodrošinātās skolas. Uh, Tāpat ir būtiski pieminēt visu skolotāju un ģimeņu paveiktais, lai skolēni nepamestu skolas. Tad, kad es apmeklēju Alepo, tas notika tikai pateicoties palestīniešu unra uh, tūkstošiem darbinieku, kas uzturēja skolas un slimnīcas vaļā visa Sīrijas konflikta laikā. Mēs esam zaudējuši apmēram 20 mūsu darbinieku šīs humanitārās krīzes laikā. Un tas ir skumji. Tāpat arī mēs nodrošinām veselības aprūpi, par ko pastāstīšu mazliet uh, vairāk vēlāk. UNRWA saskars ar ļoti daudziem izaicinājumiem, jums tie ir zināmi. Protams, uh, tas ir saistīts ar to, ka mēs darbojamies uh, tādā mūsu planētas reģionā, kur pastāv ļoti dažādi viedokļi un konflikti. Šeit eh, viedokļi tiešām ir ārkārtīgi daudzveidīgi. Mēs eh, esam ļoti neatkarīga institūcija, mēs uzklausām pilnīgi visus jautājumus, visu kritiku, kas tiek pausta. Mēs saskaramies arī ar uh, aktīvas rīcības drošības draudiem, pieminēja jau Sīriju, uh, taču 2014. gadā arī zaudējām kolēģus Gazas joslā. Mēs saskaramies ar ļoti daudziem izaicinājumiem. Taču viens no lielākajiem izaicinājumiem ir mūsu finanšu situācija. Šeit gadu no gada cīnamies ar finanšu trūkumu, kas uh, nenodrošina stabilitāti ne tikai pašā uh, bēgļu vidū. Piemēram, 2014. gadā mums uh, um, būtu nācies e, pārlikt skolas gada sākšanos, e, tas varbūt e, citviet pasaulē skolēnos radītu prieku, taču gazas joslā tas būtu katastrofāli. Mums ir jāatceras tas, ka izglītība, kur nodrošina mūsu skolās, tas tā kalpo par būtisku aspektu stabilizācijā šajā reģionā. Tā, uh, kalpo kā profilakse fundamentālistu ideju akceptēšanai un jauniešu normalizēšanai. Mums ir pieejams finansējums, kas uh, nodrošina mūsu aktivitātes. Mums ir izdevies iegūt papildu līdzekļus uh, jau Hāna kunga apstiprinātie līdzekļu, kā arī papildu 9,2 miljonu Eiropas Savienības saņemam papildu finansējumu arī no apvienotām Arābu valstīm, Zviedrijas, ASV un citām. Mēs ļoti apsveicam šos līdzekļus, taču mums joprojām trūks 77 miljoni. Mēs aktīvi vērsīsimies pie Persijas līča valstīm un Eiropas valstīm un citvietu pasaulē valstīm, lai sasniegtu šos līdzekļus, jo tas tad, ja tiks slēgtas skolas, slimnīcas, tas ietekmēs stabilitāti šajā reģionā. Jūs noteikti dzirdēsiet diskusijas turpmākajā laikā par nākamo daudzgadu finanšu plānu, un man, protams, ir būtiski, lai līdz šim paveiktais parlamenta darbs, lai attiecībā uz UNRVA veikto darbu lai arī nākotnē šeit tiktu nodrošināts atbalsts. Mēs par to esam ļoti pateicīgi. Tāpat arī mēs ļoti nopietni vēršamies, eh, pievēršam uzmanību mūsu izmaksām. Šogad budžets būtu 80 miljoniem lielāks, ja neīstenotu budžeta. Um, Taupības pasākums. Mēs esam ietaupījuši vairākus miljonus uh, paši organizējot savu darbu, un mēs tiešām aicinam mūsu partnerus atbalstīt mūs mūsu darbā. Noslēgumā vēlos minēt to, ka esam uh, ļoti apņēmīgi nodrošināt jūsu parlamenta locekļiem, kā arī citiem iespējas apmeklēt mūsu reģionu, apmeklēt mūsu iestādes, tikties ar mūsu darbiniekiem un mūsu skolniekiem. Ļoti daudzi skolēni un studenti um, mūsu reģionā vēlas ar jums tikties, mācīties uh, no jums to, ko nozīmē būt parlamentāriešiem un aicinu jūs uh, mūs apmeklēt. Tad gribu vēl jums atgādināt, ka UNRVA nav tāds pa, tāda pašpasludināta aģentūra. Mēs darbojamies uz mandāta pa, pamata, kas tika dota kopš, nu, tu, tika dota 1949. gadā. Mēs darbojamies apvienu nāciju ietvaros. Pagājušā gada septembrī ģenerālā asamblēja pagarināja mūsu mandātu vēl trim gadiem ar uh, vairākumu atbalstu. Mēs uh, paļaujamies uz jums, uz Eiropas Savienību, ka varam turpināt mūsu darbu, ka jūs aktīvi turpināsiet sniegt atbalstu, ka palīdzēsiet mums tik galā ar mūsu finanšu un operacionālajām problēmām. Paldies par jūsu uzmanību un labprāt atbildēšu jūsu jautājumiem. Paldies! Paldies! Krenbul kungs, paldies par jūsu prezentāciju. Manuprāt, tiešām bija ļoti labi iepazīties ar pēdējo informāciju par jūsu aģentūras darbu. Mums tagad ir apmēram pusstunda laika, lai apmainītos viedokliem. Un šobrīd ir pieteikušies četri kolēģi. Ja jūs vēlties izteikties, tad lūdzu paceliet roku. Centīsimies izteikties divu, trīs minūšu laikā, un sākumā došu vārdu ETP pārstāvēm Mihail Gāler kungam. Jā, paldies. Paldies par šo pārskatu. Es domāju, ka politiski jūs varat rēķināties ar parlamentu atbalstu jūsu darbam, Un tas ir pavisam skaidri. Jūs veicat lielisku darbu. Man liekas, īpaši nozīmīgi ir tas, ka a, jūs a, ar jūs sastādātiem mācību plāniem sasniedzat ļoti daudz skolniekus, un tas nav tik idealizēts a, mācību plāns, kā tas varētu būt no Hamas puses. Mans jautājums ir, vai ir kādi attīstības a, plāni, ja tagad būs Palestīnas vienotā valdība arī gazas sektorā, ka arī šo mācību plānu daļu mm, tās administrācijas iestādes varētu piemērot jūsu plāniem, vai tas arī būtu iespējams kā saruna punkts, vai arī tas būtu kā punkts, ko mēs mūsu politiskajos kontaktos ar Palestīnas pusi varētu aktīvi veicināt, vai jūs vispār varētu, teiksim, nu, piemēram, arī citās jomās piedāvāt. Un uh, nākamais punkts, kas man liekas um, nozīmīgs, ir jādiskutē arī ar Izraels pusi, lai pārvietošanās brīvība tiktu uzlabota. Nu, jūsu apraksts vien 90% no jauniešiem, kas nav nekad izbraukuši no gazas sektora, tas ir ārkārtīgs jebkuras pārvietošanās brīvības ierobežojums. Vai šajā jomā kaut kas ir sagaidāms arī saistībā ar vienoto valdību? Vai arī jūs domājat, ka drīzāk vienotā valdība varētu nozīmēt, ka Hamas pārsvars būtu Izraels puses bāžas ir tādas, ka teroristiska organizācija ir uh, valdības daļa un uh, viss kļūs vēl vairāk restriktīvs arī attiecībā uz pārvietošanās iespējām gazas sektorā. Paldies! Paldies uh, Mihēlam Gāleram, mēs uh, uzklausīsim mūsu kolēģus. Un nākamais runātājs būs uh, Freudkungs. Jā, paldies! Es esmu dalībnieks ES Palestīnas darba delegācijā un man jāsaka ārkārtīgi liels paldies jums par jūsu darbu, respektīvi jūsu organizācijas darbām gazas sektorā. Es angliski uzrakstīju, ka jūs ļoti daudz runājat par samierināšanos starp abām naidīgajām grupām un var atcerēties Nu, mēs diezgan ilgi uzklausam runas par to. Un acīm redzot, tas ir tādā stadijā, ka tas varētu tikt kaut kādā brīdī īstenots, un es neatceros pirms pusgada vai nedaudz ilgāka laika atpakaļ vai jūs, vai arī jūsu uh, priekšgājējs, kas šeit uzstājās un teica, ka situācija gāzes sektorā ir tik ļoti eksplozīva, ka nākamo mēnešu laikā var novest uh, pie kara vai arī, nu, vienalga, kā šīs, šo konfliktu apzīmē. No jūsu šodienas uzstāšanās es drīzāk uh, saprotu, ka situācija ir uzlabojusies, lai arī, nu, protams, mums uh, jārunā arī par trešo nozīmīgo spēlētāju šajā situācijā, proti Izraēlu ar gāzes sektori. Mēs nevaram diskutēt, runājot par samierinošanos starp abām Um, iesaistītajām daļām, ja, ja šeit ir aizvien vēl trešā iesaistītā daļa. Gribētu zināt, kāda ir situācija un arī, protams, saistot to ar jūsu paziņojumu, ka jūs būtu ļoti iepriecināts, ja mēs apmeklētu gāzes sektoru, jūs zinat ļoti labi, ka tas vienmēr, ne, ka tas nav izdevies Izraels dēļ. Un uh, vēl labprāt trešo jautājumu vai piezīmi izteikšu. Nu, gluži nejauši New York Times laikrakstā es redzu rakstu par Baltkrieviju. Minskā ir 30 tūkstoši jaunu cilvēku, kas strādā pie dažādām aplikācijām, pie dažādām jā, informācijas tehnoloģijām. Un mans jautājums būtu, vai būtu iespējams izglītības sektorā vai sistēmā gāzes uh, sektorā. Tie ļoti daudzie jaunie cilvēki, jūs labāk zinat uh, skaitļus, un tur jaunieši daudz uh, vairāk nekā visās mūsu valstīs, ka šie jaunie cilvēki šajā jomā varētu strādāt, jo tas būtu nu, tāds ļoti liels nākotnes uzdevums. Un tie gudrākie prāti Ja mēs paraugamies uz Ameriku, cik daudz uh, palestīnieši tur ir spējuši uh, izsisties pēc uh, tam, kad viņi ir uh, devušies prom no dzimtenes. Līdz ar to šiem cilvēkiem tāda varētu dot nodarbinātību un arī nākotnes perspektīvu. Paldies! Paldies Frāņa kungam! Nākamais runātājs Nāta kungs Alde. Jā, es gribētu runāt par gāzes sektoru, bet eh, nu, izklausās, ka tā būtu tikai administratīva problēma. Nu, tā man liekas, ka to nevajadzētu uztvert. Es eh, abrīnoju jūs un jūsu organizāciju, taču gribu uzdot jautājumu saistībā ar to, ka Eiropas eh, parlaments nu, ļoti tā divdomīgi filantropiskus projekts īsteno. Mūsu sociāldemokrāta kolēģis to pieminēja. Mēs gāzes sektoru nemaz nevaram apmeklēt. Ir otrais pants, un atsākoties uz to, Izrēlē ar Eiropu ir ļoti nozīmīgas ekonomiskās saitnes, un viņi smejas par mums, kad mēs vēlamies doties uz gazas sektoru, lai redzētu, kādi projekti, kā tiek īstenoti. Mēs atbalstam projektus, un Izrēla tos uh, eh, izpūst, un mēs pat nedrīkstam tur uh, uz turien doties. Jautājums ir, kādēļ mēs neko nedaram pret uh, šo ļoti nu, zem novērtējošo attieksmi attiecībā uz mums. Gāze uh, ir milzīgs geto dzīves apstākļi. Ir uh, nu, gandrīz neiespējami. Runājot par vidu un tā tālāk. Kādēļ 250 tūkstoši jaunu uh, cilvēku dzīvojot uh, tur, viņiem nav perspektīvas. Gāze nekad nekļūst par tādu, tā kā Singapūru. Gāza ir, nu, tā kā atkritums spainis, uh, ko izmanto uh, Izraēla. To, ko Izraēla un Apšalam vairs nevēlas, to visu nogrūž uz gazas sektoru. Nezinu kādēļ Kādēļ mēs nerunājam par tādu tehnoloģisku nākotnes attīstības iespēju? Vai ir vispār, nu, jau kādas iespējas? Nu, nav iespējams šo um, okupāciju bezgalīgi turpināt. Uh, Izrēlē noteiktas lietas jāievēro, bet viņi to nedara. Mēs mēģinām sniegt atbalstu un vēl arī no augšas mums uh, noraugās. Palestīnas uh, administrācija, kas uh, pārvalda iedzīvotājus, tiek vērtēti ļoti skeptiski, vai vispār ir kāda uh, nākotnes perspektīvu iedzīvotājiem. Tas ir vairāk nekā tikai Palestīnas iedzīvotāju kopa. Neiet nu, runa par to, ka tiek mainīti kaut kādi teksti, iet runa par to, ka šī situācija tiek mainīta, kas ir 50 gadus jau tur nu, šajā vietā. Paldies! Paldies, Nārta kungs! Vēl pieci runātāji ir sarakstā. Tagad slēdzu runātāju sarakstu. Vaigal Bostinārī, Zakorafa un Valdenes kundze tad šie pieci kolēģi vēl uzstāsies, respektīvi četri, un tad būs laiks atbildēm. Zako Rafas kundze tagad ir nākamā runātāja. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Επιβεβαιώνοντας τον κύριο Νάρτη. Jā, paldies priekšsēdētāji. Nārta kungs patiesi teica, ka viņam bija problēmas ar ieceļošanu gāzes sektorā. Jārunā par to, ka tur ir milzīgs cietums, kur notiek genocīds attiecībā uz Palestīnas tautu. Pirms uzdodu jautājumu, es gribētu vēl bilst ko citu. Es domāju, tas, ko jūs darat un jūsu funkcija ir neticami svarīga. Tas ir jāturpina, runa nav tikai par aizsardzības iespējām. Ir jāaizsargā un jāapgādā šie cilvēki. Goja politiskā grupa zina, ko jūs veicat, un tieši šogad es finansēm jātiek palielinātām. Tas skar maksājumu apropriācijas un maksājumus. Bet tas ir ļoti sarežģīti, jo uh, trūks naudas ES budžetā. Es pati zinu, ka ir slimnīcas Ziemeļ Libānā un citās vietās Taču, ja mēs raugamies uz uh, vēl dažādām citām struktūrām, tad uh, redzam, cik uh, liels um, postījums ir nodarīts ēkām, ko mēs atbalstam un finansiāli atbalstam. Tiek strādāts pie tā, lai bēgļu jautājumā palestīnieši un uh, arī dažādās arābu valstīs cilvēki varētu atgriezties, taču situācija ir sarežģīta un galu galā Palestīnas bēgļi to skaits palielinās. Tādēļ mans jautājums, vai ir izteiktas nu, jau kādas iniciatīvas, lai parūpētos par to, ka vainu varētu samazināt bojājums, kaitējums vai arī tādas in, iniciatīvas atbalstīt, kas atjaunot izpāst, izpostīto infrastruktūru. Un vai arī Arābu valsts iesaistās šajos darbos. Paldies, tagad Bostināro kungs divas minūtes. Čerman. Paldies, priekšsēdētāji. Es atvainojos, ka nokavējos. Uh, ierodoties uz šo sēdi. Es biju pie ārsta, bet es eh, gribētu vispirms eh, pateikties šai ANO aģentūrai par tiešām milzīgo darbu, ko jūs darāt katru dienu ar parlamenta politisko atbalstu. Es ceru, ka šis eh, darbs turpināsies un tiks pienācīgi finansēts, jo tas, ko jūs esat izdarījuši, ir tiešām unikāls šajā reģionā un ne tikai uh, jūs uh, risināt palestīniešu bēgļu problēmas. Tas tiešām ir uh, ļoti iespaidīgi. Mēs to augstu novērtējam un jūs pilnībā atbalstām. Runājot par uh, samierināšanās uh, un nacionālās vienotības uh, valdības problēmu, kā jūs vērtējat izredzes, kad tas varētu uh, īstenoties, ceram, protams, ka tas notiks pēc iespējas drīzāk, uh, bet um, tagad dzirdot šos uh, solījumus, tas ir tāds pirmais, uh, uh, pirmā reize, kad mēs dzirdam, ka tas varētu īstenoties un arī spiediens no Ēģiptes. Tātad pirmkārt, kādas ir izredzes, un otrkārt, kādu lomu vajadzētu spēlēt Eiropas Savienībai, lai iedrošinātu uh, to, ka Nacionālās vienotības valdība valdītu vienlīdzīgi arī Gazā, jo eh, tas eh, varētu mainīt arī gazas joslas eh, likteni. Vēlreiz paldies, un jūs tiešām esat pelnījuši mūsu aktīvu atbalstu, un tiešām ir kauns, ka cilvēkiem, kas strādā šajā namā, bija tā vājprātīgā ideja apturēt finansējumu jūsu aģentūrai UNRVA, jo Un, un tagad uh, viņiem pat nav uh, bijis pietiekami daudz uh, drosmes, lai ierastos šeit uz šo tikšanos. Un tas tiešām ir apkaunojums, bet tas ir uh, cits stāsts. Paldies uh, Anru aģentūrai, un es esmu tiešām pozitīvi um, iespaidots, redzot, ko jūs esat uh, paveikuši. Uh, Paldies, Bostināro kungs, viens no uh, līderiem šai uh, iniciatīvai ir, uh, viņa ir atstājusi Eiropas parlamentu un uh, jūtas ļoti labi Vācijas bundestāgā. Es uh, redzu, ka vēl citi grib uh, izteikties, es jau it kā noslēdzu. Uh, um, runātais sarakstu, bet uh, tā kā EKR pārstāvis uh, nebija neviens, tad Jurekungam tomēr ļaušu izteikties. Lūdzu, priekšsādātāji. Eh, Paldies, priekšsādātāji. Man ir papildi jautājums uh, tam, ko Bostonāru kungs tikko teica. Runājot par Nacionālās vienotības valdību, uh, vai šāda valdība ar Hamas varētu būt konstruktīvs spēlētājs arī miera procesā. Paldies! Paldies, Jureka kungs, nākamais Vaigla kungs no Aldes. Jā, paldies priekšsādātājs, tikko ierados un atvainojos, ka ierados ar nokavēšanos, bet uh, ienācu tieši tad, kad uh, Nārta kungs runāja, mans kolēģis, un, uh, lai ietaupītu laiku, man jums jāsaka, ka es atbalstu visu, ko teica mans kolēģis. Viņš eh, tiešām ir ļoti zinošs šajos jautājumos un zina vairāk nekā es, bet es vairāk kārt esmu bijis eh, šajā reģionā, par kur mēs runājam. Es biju arī Gāzes joslā. Es eh, vairāk kārt centos doties uz gāzu, bet man neļāva kā jau daudzām parlamenta delegācijām arī nav ļauts ieceļot Gazā un vienmēr tiek pēdējā brīdī vīzdegunīgi pateikts, nē, mūs tomēr tur neielaidīs, mēs nedrīkstējam tātad ieceļot un redzēt, kāda ir situācija uz vietas. Es gribētu paust tiešām dziļu pateicību, es augstu novērtēju to, ko UNRWA dara reģionā, uh, Un, protams, es pievienojos arī tiem, kas atbalsta eh, to, ka jums ir jāsniedz uh, tik liels finansējums, cik vien iespējams jūsu darbu turpināšanai. Es gribētu arī uzsvērt, ka eh, šie te, šī te humanitārā rīcība un tas, ko jūs darāt, uh, to visu, protams, nevar skatīt atšķirti no vispārējā politiskā konteksta. Uh, Mums ir jānonāk situācijā, kad var īstenoties miers starp Izrēlu un palestīniešiem. Tuvie austrumi nevar šo problēmu atstāt neatrisināt un nevar tādā veidā vairs turpināt dzīvot. Ir dažādas iniciatīvas, šī arāba iniciatīva, kas gandrīz ir aizmirsta, ir balstīta uz savstarpēju atzīšanu. Uh, atzīstot Izraēlu un Palestīnu. Eh, tad abām pusēm eh, ir vienai otra jāatzīst, un tas ir vienīgais veids, kā panākt mieru. Ar to arī beigšu. Protams, es eh, atzinīgi vērtēju jūsu darbu un aicinu jūs strādāt arī turpmāk, un jums ir šī parlamenta atbalsts. Paldies! Paldies, un visbeidzot, Valīnas kundze no Goja, lūdzu. Gracias, prezidente. Mi pregunta es muy konkrēta. Jā, paldies, priekšstādātāja kungs. Gribētu uzdot konkrētu jautājumu. Jā, tik uzsvērts, kas katreiz noteikti, kad Eiropas parlamenta Palestīnas delegācija vēlas doties uz Palestīnu un apmeklēt mūsu finansētos projektus. Taču parlaments nīst nu pietiekam uh, spēcīgu spiedienu uz Izraels valdību, lai mēs varētu uh, doties uh, šajā vizītē. Mums uh, netiek sniegts uh, atbalsts. Cīņa pret uh, terorismu. Nu, ir burtiski tāda tā kā modas lieta, un mēs uh, šeit parlamentā saskaramies ar situāciju, ka cilvēki, kas ir piedzimuši, uh, jau šajā okupētajā situācijā neredz uh, mieru pilnu iznākumu. Tas uh, ļauj nākotnē teroristiem un ekstrēmistiem izmantot šādu auglīgu augsni. Ja uh, arī Izraela nepietiekami pretojas ar Arābu valstīm sadarbojoties, piemēram, Saudiju um, valdībām, vai jūs sadarbojaties un vai viņi arī piedalās uh, finansējumā? Paldies! Paldies, kolēģi, un tagad arī jautājums no manas puses. Krēnvilkungs eh, UNRVā agrāk ir um, um, apsūdzēta, ka uh, tā it kā ir teroristu pusē, un, uh, un jūs vienmēr esat noraidījuši šos uh, apvainojumus, bet varbūt būtu uh, vērtīgi Eh, dzirdēt par eh, jūsu eh, iestāžu finansējumu saņēmēju un darbinieku neitrālitātes nodrošināšanas mehānismiem. Jā, mums ir uh, 15 minūtes tagad vai 20 diskusijām, jo mūs apmeklējas Fāro ministrs. Paldies, dāmas un kungi, paldies par komentāriem un jautājumiem, un paldies, protams, arī par jūsu atzinīgiem vārdiem, atzinīgi vērtējot to darbu, ko veic mūsu darbinieki sažģītos apstākļos, un tas tiešām ir. Uh, vērtīgi saņemt šādus atbalsta vārdus, strādājot šādā sarežģītā situācijā. Galerkungs, jūs jautājāt par mācību grāmatām un to, kā Palestīnas uh, valdības un Palestīnas pašpārvaldes uh, ieiešana Gazā varētu ietekmēt uh, mācību grāmatu saturu kopš Oslo vienošanās mēs jau lietojam uzņēmēja valdības mācību grāmatas mūsu skolās. Tas nozīmē, ka Palestīnas pašvārvalda arī nodrošina šīs mācību grāmatas uh, kopš 71. gada, un to mēs darām, lai pēc 9. vai 10. Uh, skolas gada um, skolēni varētu doties studēt uz augstskolām attiecīgajā teritorijā. Un tā kā šīs mācību grāmatas tiek uh, sastādītas uh, uh, uzņēmē valstī, eh, bet mums ir arī pārskata procedūra. Mēs pārskatām tātad šīs eh, mācību grāmatas, lai konstatētu, ka jautājumi, kas ir saistīti ar dzīmumu vai vardarbību, piemēram, būtu eh, saskaņā ar ANO vērtībām. Mēs, protams, nevēlamies palestīniešiem liekt mācīties par viņu vēsturu un kultūru. Mēs vienkārši gribam nodrošināt, lai mūsu izmantotie materiāli būtu tam pilnībā atbilstoši. Un tas ir jautājums, kas ir saskaņots ar uh, Palestīnas uh, izglītības ministriju. Tas, ko mēs šobrīd mācām Gazas joslā, jau balstās uz mācību programmu, kas ir izstrādāta tur, un mūsu papildu materiāli arī tiek izmantot, kur tas ir nepieciešams. Runājot par pārvietošanās brīvību, jūs jautājat, vai kaut ko var gaidīt šajā jautājumā. Mums ir uh, jāvirzās eh, uz priekšu un jāmobilizējās šajās jautājumos. Pirmo reizi šogad mums izdevās simts mūsu gazas skolēnus eh, vasaras nometnes ietvaros eh, aizvest uz rietumkrastu. Viņi bija Hebronā un citās vietās. Un Tā bija ļoti iedvesmojoša pieredze viņiem, jo daudz no viņiem nekad nebija pametuši gāzes joslu, un arī rietumkrasts studenti, skolēni devās uz gāzes joslu, kas arī ir svarīgi, lai veidot tādu kopības sajūtu skolēnu vidū. Bet ļaujiet man pastāstīt to, kā pārvietošanās brīvības trūkums ietekmē cilvēkus gāzes joslā. Pirms dažām nedēļām, pirms mēnešus biju Gazā un tikos ar četriem uh, vēža slimniekiem, un viņu ir, tādu ir tūkstošiem gazā, un trīs no viņiem nekad nebija saņēmuši atļauju uh, ārstēties citur un atstāt gāzu, kaut arī viņiem bija uh, jau uh, sarunās tikšanās Izrēlas slimnīcās. Viens no viņiem varēja ārstēties Izrēlas slimnīcā, pēc tam viņš atgriezās gāzes joslā un tagad viņš vairs nesaņem atļauju otrajai ārstēšanās kārtai. Viņš nevarēs tātad saņemt šo ārstēšanu. Tie ir jautājumi, kam vairs nav nekāda sakara ar to, vai uh, kāds uh, atbalsta palestīniešu viedokli vai Izraels viedokli. Tas ir tāds uh, fundamentāls jautājums, fundamentāla problēma tiek liekta pieeja medicīniskai aprūpei, uh, kas nevienā pasaules kontekstā nebūtu uh, pieņemams. Es 25 gadus esmu strādājis visā pasaulē, bet šeit tas tiek tā darīts. Katram cilvēkam ir tiesības uz medicīnisko aprūpu, tad, kad viņam tāda ir nepieciešama. Tās ir pamat cilvēku tiesības. Tātad jautājums ir, vai mēs kolektīvi spējam kaut ko šeit izdarīt, vai nu radioloģijas un ķīmijterapijas materiālu nosūtot uz gazas joslas slimnīcām, kas šobrīd nav uh, Uh, atļauts, vai arī tad ļaut pacientiem doties uz rietumkrastu vai uz Izraelu, lai saņemtu ārstēšanu. Tā, tie ir jautājumi, kam uh, vajadzētu mūs visus satraukt, jo tam ir tieši pretējs efekts uh, uh, tam, ko kāds varētu domāt. Tas cilvēkus uh, uh rada vēl, padara vēl satrauktāks, un tas rada problēmas nākotnē un neko nerisina, un tāpēc šie jautājumi ir ļoti aktīvi jārisina. Freunda kungs, jūs eh, jautājat, vai varētu būt konflikts. Es biju nedaudz optimistiskāks runājot par noskaņojumu, kādu pieredzēju pagājušajā daļā Gazā, jo desmitiem tūkstošu cilvēku apsveica to, ka ir eh, jauna valdība un bija tāda eh, cerība, bet jūs paši zināt, ka tad, kad tiek radītas cerības, ir jāapzinās arī, kāds būs seks, ja cilvēkiem uh, būs vilšanās. Un tas, protams, ir vēstījums ne tikai Palestīnai. Palestīnas delegācija to ļoti labi apzinājās. Premjera vietnieks man teica, ka mēs zinām, ka ka viņi zina, ka cilvēki tagad sagaida, ka situācija uzlabosies, bet es domāju, ka tas attiec uz visiem. Mēs nevaram ļaut uh, uh vēlreiz atkal cilvēkiem vilties gazas joslā, jo cilvēkiem uh, Eh, jau ir milzīgs eh, stress, viņi ir ļoti daudz pārcietuši, daudzajos konfliktos, blokāda viņus ļoti stipri ietekmē un visādas citas problēmas, un arī vardarbība, eh, ar to viņiem saskars pēdējos gados. Jūs jautājāt par to, kā izskatās ar attiecībām ar Izraēlu. Jā, protams, samierināšanās starp parastīliešiem ir viena dimensija, un tad ir uh, Eh, tas, ko eh, ģenerālsektārs Gutjēres eh, apmeklējot augustu beigās reģionu teica, nosauca par ticamu, identificējamu politisku procesu. Tāds ir nepieciešams divu valstu risinājums ir vienīgā paradigma, nav nekāda B plāna, vismaz tādam nevajadzētu būt, un tāpēc tas ir jāsasniedz. Šis augsto tehnoloģiju elements, jā, ir potenciāls gazas joslā, cilvēki tur ir ļoti radoši, ar ļoti aktīvu uzņēmēdarbības garu. Un es varu pateikt, ka viena no šokojošākajām statistikām ir gāzes joslā tā, ka UNRWA Eh, sniedz vienu miljonu, vienam miljonam cilvēku no 1,1 miljonu gazas joslā pārtiks palīdzību. Tie bija 80 tūkstoši cilvēku 2000. gadā, tātad mēs esam pārgājuši no 80 tūkstošiem cilvēku, kas saņem no mums eh, um, pārtiks palīdzību, līdz miljonam esam nonākuši, tāpēc, ka visa ekonomika ir sagrauta. Uh, konflikts, blokāde, okupācija, tā ir realitāte. Tas viss ir izmērāms ar pārtiks palīdzību saņēmēju skaitu. Un man jums jāsaka, ka man ir kauns dažkārt, kaut gan es, protams, esmu ļoti lepns, ka mēs varam cilvēkiem palīdzēt, bet man ir kauns stāvēt uh, uh un saskarties ar uh, ģimenēm, uh, Eh, kad cilvēki eh, nāk pie mums, ņem pārtiku un pasakās man par to, kamēr kādreiz viņi strādāja, viņiem bija uzņēmumi, viņi ražoja produktus, eksportēja tos uz Eiropu, un tad cilvēki jautā man, vai mēs neradām atkarību, jo šie cilvēki grib atgriezties pie normālas dzīves, viņi grib paši strādāt, paši izvēlēties, ko viņi dara, tāpat kā mēs visi. Uh, Tātad ir potenciāls, bet šobrīd pastāvošajos apstākļos, eh, kad ir blokāda un okupācija, izredzes šo paradigmu mainīt ir ļoti ierobežots. Tātad samierināšanās būs daļa no tā, bet okupācija, eh, protams, saglabājas, un eh, to jau daudz ir teikuši politiķi, diplomāti pasaulē un novērotāji pēc pēdējā gazas konflikta 2014. gadā teica, ka mēs nevaram ļaut situācijai atgriezties eh, tajā posmā, kādi bija blokāts un okupācijas ietvaros. Un tas, diemžēl, ir tas, kas vairāk vai mazāk ir noticis. Un eh, tā kā es to ļoti piesardzīgi un ar zinām cieņu saku, uh, Pārāk ilgi tiek diskutēts par to, kuru pusi kurš atbalsta. Mums tagad ir jādomā par to, vai mūs interesē mieru, stabilitāte un cieņa, cieņpilna apstākļi visiem, tā skaitā palestīnas bēgļiem, ja mēs vēlamies panākt progresu. Parametri, kas jau tik ilgi ir bijuši spēkā, nav um, noveduši pie uh, risinājuma. Nārta kungs, jūs arī jautājāt par samierināšanās procesu un tā nākotni un socioekonomiskajiem apstākļiem Gazā, vai tur ir kaut kāds izredzes uzlabojumiem. Uh, tagadējos parametros, tagadējā situācijā nekas neuzlabosies. Mēs nepiedzīvosim uh, uh dzīvot spējīgas, aktīvas eh, ekonomikas atjaunošanu Gazā. Kamēr pastāv konflikts, okupācija un eh, blokāde, tas nenotiks. Mēs esam bijuši liecinieki tam, ka sektors pēc sektora ekonomikā redz šo te negatīvo ietekmi, uh, Eh, vairāk kā 40% no iedzīvotājiem un vairāk kā 60% no jauniešiem, vairāk kā 80% no sievietēm Gazā ir bez darba. Iedomājieties, ko tas nozīmētu jūsu valstī, ja jums būtu šādi bezdarba procenti. Tas vienkārši nav uh, iedomājams, ka cilvēki var turpināt uh, dzīvot uh, un šādā vidē veidot savu nākotni. Tas ir, manuprāt, ļoti svarīgs aspekts. Uh, Tātad, vai samierināšanās darbosies vai nē? Vairāk no jums uzdeva jautājumus par to, um, starp ko tad ir jāpanāk samierināšanās. Un šeit es citēšu ANO uh, ģenerālsektāra īpašo uh, koordinātoru Mladinov kungu, kurš ir atbildīgs par uh, ANO politiskā darba koordināciju šajā jautājumā. Viņa vēstījums ir ļoti skaidrs. Uh, Liekumīgā Palestīnas valdība, Palestīnas pašvaldība, pašpārvalde, tā ir jāatgriežas Gāzes joslā, lai pārvaldītu gan rietumkrastu, gan Gāzes joslu. Tas ir tas, kas ir jāsasniedz šobrīd, kā es saprotu, tā nav Nacionālās vienotības valdības radīšana, tā ir valdības atgriešanās Gazā. Tas ir kaut kas tāds, kas ir, kam ir cieši jāsako, bet es domāju, ka ir visu interesēs, lai apstākļi mainītos. Es neesmu gatavs komentēt to, cik gatavs puses ir eh, to panākt. Un eh, izklausās, izskatās, ka nopietni pūliņi tiek pielikt, un tāpēc es aicinu visiem to atbalstīt tagad vienkārši visi vēro, kas notiek un uh, no droša attāluma komentē un skatās, vai tas darbosies. Un ja darbosies, tad uh, pievienosies, un ja neizdosies, tad komentēs. Es domāju, ka tagad ir pienācis laiks uzņemties vismaz nelielu politisko risku un atbalstīt šo reģionu. Tas ir visu politiskās interesēs. Un tad, kad es tiekos ar Izraels partneriem un aprakstu uh, tos apstākļus, kādi šobrīd pastāv Gazā sociālo-ekonomiskā ziņā un visā citādi. Es viņiem saku, jums ir jūsu viedoklis par partijām, un jau īpaši par pār, Hamas, jums ir konflikts ar viņiem, bet šobrīd tie apstākļi, kas tiek radīti Gazā, ir uh, uh, problēmas, kas radīs nākotnē lielākas problēmas drošības un ekonomiskā ziņā. Tātad mums ir humanitārā izpratnē eh, jāskatās tālāk par tiem apstākļiem, kas šobrīd uh, ir spēkā. Uh, Kad Gutjeres kungs, kad ģenerālsekretārs eh, nesen bija Gazā, viņš tikās ar ģimenēm un cilvēkiem skolā, un tad, kad mēs tur sēdējām, kāda no mātēm eh, atvēra eh, pudeli un iedeva savam bērnam padzerties. Un tad viņa teica, cik ilgi es neesmu dzērusi ūdeni no pudeles, jo gazas joslā vairs nav droši dzeramā ūdens, viss ir uh, piesārņots, tur ir eh, sāls ūdens pārsvarā, un tas nav eh, dzeramais ūdens. Tātad gazas joslā jūs nevarat atvērt krānu un padzerties ūdeni. Eh. Kanalizācijas ūdeņi tiek bez jebkādas kontrolas ielaisti vidusjūrā, tāpēc, ka nav elektrības, lai attīrītu ūdeni. Uh, tā ir ekoloģiska, ne tikai humanitāra katastrofa, kas šobrīd notiek, un mēs visi vienkārši uz to noraugāmies, tāpēc neviens nevar teikt, ka nezināja, ka tas tur viss notiek, un tas ir ļoti svarīgs elements. Un tad bija vairāk jautājumu par uh, arābu ieguldījumu un uh, finansējumā. Mums ir diezgan uh, veiksmīgi izdevies uh, Uh, kontaktēties ar Saudarābiju, apvienotiem arābu ermētiem eh, un uh, Kuveitu. Viņi um, mūs uh, finansē lielā apmērā. ASV ir pirmais donors, Eiropas Savienība otrais un Saudarābija trešais. Viņi arī atjauno mājas un dažādas infrastruktūras objektus un arī um, skolas. Uh, Um, palīdz būvēt, bet Saudarābija un apvienotā Arāba Emirāti atbalsta arī mūsu galvenās aktivitātes izglītību un veselības aprūpu, un mēs tiešām ļoti pozitīvi to novērtējam. Tad bija jautājums par, uh, ja nemaldos, tad runāju par uh, Nacionālās vienotības valdību un to, vai Hamas tur varētu būt vai nē. Tā ir Palestīnas pašvārvalde, kam ir jāatgriežas Gazas joslā, tur uh, jāpārvalda lietas un uh, Es saprotu, ka šobrīd netiek apspriests par to, vai varētu būt Nacionālās vienotības uh, valdība. Un tālāk, vispārīgi runājot, priekšādātā kungs, jums bija svarīgs jautājums par uh, kritiku, ar kuru mēs dažkārt saskaramies par to, kas tiek mācīts mūsu skolās un kas izmanto mūsu skolas, vai mēs aizsargājam ēkas pienācīgi pret ļaunprātīgu izmantošanu tā tālāk. Mēs, tātad, es gribētu pieminēt tikai divus jautājumus šajā kontekstā. 2014. gadā, gāzes konflikta laikā, septiņas no mūsu skolām saskārās ar Izrēlas apšaudēm. Uh, un bija 44 cilvēki, kas tika nogalināti, un vairāk kā 200 cilvēki ievainoti šajos uh, atgadījumos. Uh, mēs uh, uzņēmām vairāk kā 300 tūkstošus uh, bēgļu Gazā tajā laikā. Bija arī palestīniešu grupas, kas trijās no mūsu skolām izvietoja ieroču komponentus, kas uh, notika šajos gadījumos. Pirmkārt, tā bija UNRWA pati, kas eh, par šiem jautājumiem uzzināja eh, mūsu pārbaužu laikā. Tieši tāpēc, ka mēs bijām satraukti, ka konflikta laikā skolas varētu būt ļaunprātīgi izmantotas, un tāpēc mēs veicām pārbaudas. Eh, un iedomājieties, tas jau nav tā, ka es varu ar mašīnu aizbraukt uz skolu un pārbaudīt. Tas bija kara laikā, kara apstākļos, jā, mēs tomēr veicām šīs pārbaudas, kaut gan tas nebija droši, un mēs atradām, ka mūsu skolās tika izvietoti ieroču uh, Uh, komponenti. Tās, tās nebija raķetes vai palaidē sistēmas, nē, bet tā, uh, tās bija ieroču detaļas. Bet uh, mēs informējām tātad par, puses partijas, un mēs arī to nu visu nosodījām publiski, jo šajā gadījumā nav svarīgi, kas veic šos pārkāpumus. Ja mūsu ēkās tiek veikt pārkāpumi, tad mēs to nosodīsim. To mēs darījām arī šogad, kad remontdarbu laikā kādā no mūsu skolām Gazā mēs konstatējām, ka uh, Uh, ir tūneļa daļa tur, un uh, mēs to konstatējam, mēs informējām visus, un mēs arī uh, nosodījām Hamas par šo pārkāpumu ļoti konkrēti. Tātad iespējas, kas rodas vai kas dažkārt tiek radīts dažās aprindās, ka mēs šos jautājumus uztveram tā viegliprātīgi, uh, tas viss nav pareizi. Mums ir eh, ļoti strikts ANO neutralitātes ietvars. Mūsu aģentūrā mēs apmācām mūsu darbiniekus ļoti konkrēt šajos jautājumos, un tad, kad palestīniešu uh, kolēģi man jautā, ko jūs no manis gaidāt, kad, es, uh, kad man jābūt neutrālam, tad es viņam vienmēr saku. Un es esmu Šveices pilsonis, un uh, ir. Um, tāds mīts, ka Šveicē mūs visus uh, ražo kā neitrālus. Es uh, tomēr nepiedzimu neitrāls. Man arī ir sava pārliecība un savas emocijas, un tad, kad es saskaros ar netaisnību, tad es zinu, kā tās izskatās. Bet tad, kad es kļūstu par ANO biedru un kad es esmu UNRWA darbinieks, tad man ir atbildība, tā ir manu atbildība uh, neiesaistīties politiskos konfliktos, es nedrīkst būt nevienas puses pusē, un es nedrīkstu paust politiskus uh, uh, paziņojumus, un tas ir liels izaicinājums tādā polarizētā vidē, un to pašu es saku palestīniešu kolēģiem, es nevienam nelieku justies uh, vienaldzīgam vai neitrālam par šo netaisnību, ar ko viņi saskars, viņiem ir jābūt neitrāliem attiecībā pret okupāciju. Tātad viņiem nav jābūt, bet tad, kad viņi strādā UNVA apvienotajās nācijās, tad savā komunikācijā, savā uh, Facebook lietojumā un citos sociālajos tīklos viņiem ir jāizturas neitrāli. Mēs tātad nepieņemam nekādus izņēmumus šajā gadījumā. Ir apmācība un arī ir pasākuma attiecībā tad, kad notiek uh, uh pārkāpumi un pēdējie statistikas, uh, pēdējie statistikas dati, ko esam saņēmuši UNVA. Uh, Esam identificējuši uh, gadījumus, kad uh, tiek pārmests neutrālitātes pārkāpumiem. Uh, mēs šos, uh, šīs lietas apkopojām, un tie bija 0,5% no mūsu 30 tūkstošiem darbinieku. Tas nenozīmē, ka tā nav problēma, bet tas neatbilst plaši izplatītas problēmas definīcijai, un tas darbinieku vidū. Mēs šos pārkāpumus tātad uztveram ļoti nopietni, mēs uh, arī uh, attiecīgi rīkojamies, jo tas ir uh, kaut kas, kas saglabā uzticību no mūsu partneru puses, un mēs tiešām esam, tas ir mūsu pienākums nodrošināt šo te neutralitāti, un to darīsim arī turpmākajos gados. Paldies! Well, Mr. Cranville. Thank you for being here. Paldies, Grenville kungs. Paldies, ka apmeklējāt mūs. Manuprāt, tiešām bija ļoti auglīga viedokļa apmaiņa mūsu ārlietu komitejā. Mums tur pārējām kolēģiem un visu komitejas vārdā vēlos jums pateikties par lieliski paveikto darbu, ko jūs veicat, lai censtos nodrošināt pienācīgu dzīvi palestīniešu bēgļiem. Uh, Katrā gadījumā vēlos apstiprināt to, ka mēs Eiropas Savienībā esam tiešām būtisks partneris jums. Dāmas un kungi, tagad mēs gaidām bijušās Dienvidslānijas republikas Maķedonijas ārlietu ministra Nikola Dimitrava kunga ierašanos. Viņš lidmašīna nolaidās um, 5 minūtes pāri 11. Un tagad mums ir jāietur 15 minūšu pauze.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

Right, ladies and gentlemen, dear colleagues, with a little delay. Dāmas un kungi, lūdzu ieņemiet savas vietas. Mums bija neliela kavēšanās, un tagad man ir liels prieks sveikt Nikolu Dimitrovu, jauno ārlietu ministru, bijušajā Dienaslāvijas republikā Maķedonijā. Jūs mūs esat apmeklējuši jau vairākas reizes pēdējo nedēļu laikā, ne tikai šeit Briselē, bet arī citu citās Eiropas galvaspilsētās. Tas parāda, ka jūs esat ļoti proaktīvs un uh, struktūrāls savas valsts diplomatisko pūliņu atbalstītājs. Un bez liekas kavēšanās vēlos dot jums vārdu. Dzirdēju, ka jums bija problēmas šodien nokļūt uz Braseli, Briseli, taču tagad esam ļoti priecīgi, ka esat ieradušies. Un, protams, sirsnīgi sveicienu no mūsu komitejas jums un jūsu komandai. Un tagad vārds jums lūdzu. Liels paldies, priekšsēdētāji! Dargo Deivid, ja drīkst. Patiesībā veids, kādā es nokļuvu no Skopjas uz eh, Briseli, bija tāds uh, asarēns, ja tā var teikt, un tas diezko neatšķirās no manas valsts eh, ceļojuma uz Eiropas Savienību. Sākumā man bija jābrauc uz Bulgāriju, tad Vīni un tad uh, lai es varētu šeit eh, nokļūt Eiropas demokrātijas templī. Man nācās nocļot šo ceļu. Es centīšos izteikties īsi, lai varētu dot uh, vairāk iespējams uzdot jautājumus un sniegt atbildes. Un esmu šeit, lai pavēstītu jums labu stāstu, izturības stāstu un uh, demokrātijas apliecinājumu stāstu. Uh, Iespējams, esat dzirdējuši par manu valsti kā valsti krīzes situācijā. Finanšu līdzekļu, korupcija, amata ļaunprātīga izmantošana. Šie notikumi tika atklāti pēdējo gadu laikā taču mūsu sabiedrība ir bijusi noturīgāka nekā mūsu institūcijas tai izdevās eh, mobilizēties pār visām etniskajām problēmām un pat arī politiskām kopienām, lai izveidotu izmaiņas, lai notiktu vēlēšanas, kuras eh, notika decembrī. Un, manuprāt, viens no lielākiem pagrieziena punktiem bija 27. aprīļa vakars, kad notika reids, kad eh, saniknots pūlis iekļuva mūsu parlamentā un uzbruka mūsu parlamentā locekļiem. Tas skāra arī esošo premjerministru un aizsardzības ministru. Un ar to piedzima jauns eh, posms mūsu valstī. Mēs esam vairāk nobriedušāki, mēs esam izdzīvojuši no šīs krīzes un cenšamies tiešām valstī izveidot Eiropeisku demokrātiju. Un to apsola arī mūsu valdība. Mēs gribam brīvus plašsaziņas līdzekļus, jo mums ir jāinformē mūsu sabiedrība, mums ir nepieciešams tiesas un tiesneši, kas ir neatkarīgi, kas veic savu darbu bez politiskas iejaukšanās. Mēs vēlamies uh, rīcības spējīgu parlamentu, kas reāli kontrolē varas un izpildu varas rīcību. Runāt par ārpolitiku. Šeit ir paredzēts iekšējās reformas, šeit mēs cieši sadarbojamies ar komisiju, lai īstenotu 369 reformu plānu, iesaistam pilsonisko sabiedrību, gan izstrādājot šos plānus, gan uzraugot tā īstenošanu. Esam jau nodzīvojuši trīs mēnešus, tātad vēl ir jāizpilda seši un deviņi. Un vairāk kā četras piekdaļas no pasākumiem jau ir noslēgt un ir palikusi tikai viena piekdaļa. Attiecībā uz mūsu ārlietu politiku pieņemām lēmumu, ka mūsu reģionam ir jāsaņemas, jātīstās. Mēs saskaramies ar daudzām neskaidrībām, ar neskaidro situāciju, kas uh, ir pastāv ne tikai Eiropas Savienībā, mūsu reģionā, bet visā pasaulē, un mēs vēlamies darīt visu iespējamo, lai uh, neatpaliktu no attīstības, lai nākotne būtu daudz paredzamāka. Un mans galvenais vēstījums, tā kā mums ir mm, bijis eh, jūtams atbalsts vairāku gadu garumā, tā teikt, mums ir bijis eh, pretvējš vairāk gadu garumā, mēs gribam saņemt atbalstošu vēju no muguras, kas eh, mums ļaus iegūt labākus augļus. Balkānu reģions ir būtiska sastāvdaļa Eiropas drošībai. Cenšos jums pārliecināt, ka ir vērts investēt mūsu reģionā, mūsu nākotnē, un tas dos labumu ne tikai mūsu reģionam, bet pašai Eiropai. Uh, Galvenais mūsu mērķis ir pievienoties Eiropas Savienībai, bet ne tikai pievienošanās dēļ, bet lai mūsu valsts kļūtu par eiropeisku demokrātiju, lai Eiropa nokļūtu arī mūsu valstī. Tāpat vēlamies pievienoties arī NATO, vēlamies, lai mums ir labas attiecības ar mūsu kaimiņiem. Mēs ticām, ka ārlietu politikas galvenais uzdevums ir atrisināt problēmas, atvērt durvis un uh, celt tiltus, kā arī investēt draudzībās. Mēs ticām, ka nevarēsim to panākt atsevišķi, ja viss reģions nebūs veiksmīgs. Tādēļ mēs gribam, lai mūsu kaimiņi arī ir veiksmīgi. Tāpat arī mēs ticam, ka visiem mūsu kaimiņiem ir būtiski mūsu panākumi. Un tāda ir mūsu pieeja reģionāliem jautājumiem. Pēc pirmās jaunās 12. Eh, jūnija valdības eh, vizītes Briselē pēc divām dienām es apmeklēju Atēnas, jo mums ir neatrisāts jautājums ar mūsu grieķu draugiem. Un kopš tā laika mēs eh, darbojam darbojamies un strādājam, lai izveidotu uzticēšanos, lai izveidotu labas uh, attiecības ar ministru Kosies kungu. Viņš apmeklēja arī Skopje augustā un nesen pagājušajā nedēļā tikāmies Salonikos. Tur notika reģionāla sanāksme, kur piedalījās ne tikai mūsu divas valsts, bet arī Bulgārija un Albānija. Pagājušo nedēļu Salonikos mēs diskutējām par to, kā varētu investēt pozitīvas vīzijas radīšanā reģionā, atrast tos jautājumus, kas mums ir kopīgi, lai varam strādāt pie kopīgiem jautājumiem, nevis uh, turpināt sašķeltību, un arī par to, kā mēs varam būt Eiropas partneri nākotnē. Jo cita citas uh, strateģiskas alternatīvas uh, šim reģionam nav kā tikai Eiropa. Tāpat arī vērsāmies pie Bulgārijas. Tā ir valsts, kas mums ir ļoti labs kaimiņš un uh, kas pārņems Eiropas Savienības padomas prezidentūru nākamgad 1. janvārī. Pateicoties abu premjerministru politiskai gribai, Borisovu un Zajeva kungu gribai un apņemšanai, uh, apņemšanām mums eh, izdevās panākt kompromisu, kur panākšanām tika iesaistīts trešās puses, bez kādas piediena no ārpuses, bez starpniekiem. Un mēs esam tiešām ļoti priecīgi, ka šīs eh, draudzības līgums par labām kaimiņu attiecībām tika noslēgts un ka kaimiņi to ļoti atzinīgi novērtēja un arī uzskatā, uztver kā par iedvesmu visam reģionam. Apmeklējām arī Teherānu. Un turpmākajos mēnešos um, tātad tikāmies Tirānā, un mums turpmākajos mēnešos vēl ir paredzēts tikšanās. Uzaicināja arī kolēģi no Kosovas. Kosovai bija nepieciešams ilgāks laiks, lai izveidotu valdību, un tagad mēs priecājamies, ka varam doties tālāk pozitīvākā virzienā. Mēs atzīstam ārkārtas jautājumus, mēs apzināmies to, ka Eiropa ir ļoti nodarbināta saskaroties ar nepārtrauktajām krīzēm, taču iespējams, ka mūsu reģions var sniegt iespējas Gudri cilvēki apgalvo, ka nedrīkst uh, palaist garām labas krīzes, ir jāgūst labas mācības. Esam to darījuši, mēs apzināmies, cik būtiski ir plašaziņas mēdīja brīvība, kontrolas sistēma, cik tas ir būtiski mūsu sabiedrībai. Taču noteikti arī Eiropa ir guvusi mācību un uh, vispasaules sabiedrība, jo mana valsts vairāk gadu garumā bija nobloķēta uzgaidāmajā telpā, un tā nav ilgtspējīga pozitīva stratēģija. Rietum Balkānam reģionam, lai tas eh, darboties, ir nepieciešama ilgtermiņa taustāma stratēģija, kā arī nopietnas taustāmas reformas. Mēs eh, uzņemamies lielāko daļu sloga reģionā, bet ir nepieciešams saskatīt perspektīvas un ir nepieciešama lielāka atklātība, godīgums. Mēs apsveicam nesen atjaunoto parādīto uzmanību mūsu reģionam, kad uh, augstā pārstāva Frederika Mogarīnī mūs apmeklēja komisijas priekšsēdētājs eh, Junker kungs eh, savā runā par situāciju savienībā mūs pieminēja. Es zinu, ka pastāv arī skeptiska viedokļa, taču mēs gribam pārliecināt, ka šis ir pareizais ceļš, kā rīkoties, tāpat arī tas ir visgudrākais veids, kā to darīt. Tādēļ mums ir jāsniedz arī taustām rezultāti. Pagājuši eh, vakardien no rīta mēs tikāmies ar premjerministru un atbildīgiem ministriem par attiecīgajām reformām un pieņēmām lēmumu koncentrēties uz vairākiem būtiskiem punktiem. Tas īpaši saistīts ar tiesu sistēmas reformu. Mums ir labi izstrādāta ceļa karte. Šeit jāpiemina otrais B ziņojums. Šeit Reinhard Pribe kungs vadīja ekspertu grupu un sagatavoja ziņojumu Ņemot vērā krīzes situāciju valstī, tagad ir sagatavots atkārtots ziņojums, un mēs to izmantosim kā ceļu karti, lai izveidot ilgspējīgu demokrātiju valstī. Īpaši pievērsīsimies tiesu sistēmas reformai un izmeklēšanas dienestu reformai. Tas ir sektors, kas radīja uh, šīs galvenās problēmas. Runājot par preses brīvību, jau varam novērot progresu. Lielākoties valsts likumi, regulējums atrodas labā stāvoklī. Šeit uh, trūka politiskās gribas un pastāvēja liela plaisa starp eh, likuma pieņemšanu un īstenošanu. Mēs sagatavojam jaunus likumus, cieši sadarbojamies ar iesaistītajām pusēm, ar žurnālistiem, pētnieciskajiem žurnālistiem, žurnālistiem, preses pārstāvjiem. Un tiešām cenšamies virzīt valsti pareizā, citādākā virzienā. Esmu, apl, esmu pārliecināts, ka uh, visas būtiskās institūcijas, kas izvērtē preses brīvību, kā Freedom House un citas, kā arī, protams, komisija, noteikti varēs atzīt ievērojumu progresu, kur esam panākuši mūsu valstī šajā sektorā. Mēs uh, uzskatām, ka debatas ir būtiskas un veselīgas, ka ir jātiekās ar netik draudzīgiem žurnālistiem, uh, mēs nolēmām vairs nefinansēt ar nodokļu maksātāju naudu valdības reklāmas. Viens no komisijas ziņojumiem, ar kuru iepazinos, aplēs, ka gandrīz 60% no mēdīja tirgus valstī to finansēja valdība, un mēs nolēmām pārtraukt šādu rīcību un ļaut darboties tirgus. Tā rezultātā Ir vesela virkne atzinumu, ziņu, viltus ziņu, faktu, kuri cirkulē mūsu publiskajā telpā. Un šis jaunais posms, kas ir sācies mūsu valstī 27. aprīlī, tas liecina par to, ka mēs nebaidamies vest sarunas, un mēs uzskatām, ka mēs esam atguvuši cerību valstī. Pēdējie ziņojumi liecina, aplēs liecina par to, ka ir pieauguši uzticēšanās šim virzienam, valstis daudz optimistiskāka par savu nākotni, vairāk kā 60% sabiedrības atbalsta jaunās valdības politiku, dažās etniskajās kopienās atbalsts pat ir daudz lielāks, mēs esam atguvuši cerību un tagad mums ir jā nodrošina rezultātu. Tas ir mūsu mērķis. Nākamā sēdiena ir būtiskas vietējās vēlēšanas. Tādas ir arī citās uh, valstīs, kā piemēram Austrijā, parlamenta vēlēšanas. Galvenais uzdevums ir gūt labus rezultātus, labi strādāt, lai ir spēcīga vēlēšana komisija, lai tiek strikti nošķirtas partijas un valsts. Man kā ārlietu ministram nebija daudz laika palīdzēt kampaņas eh, labā. Es izmantoju tikai vienu dienu, bet es izmantoju arī vienu atvaļinājumu dienu, izmantoju privātu auto, lai apmeklētu cilvēkus uz vietas. Tas, protams, ir sarežģīti, bet tā ir demokrātija. Un noslēgumā vēlos runāt par to, kāda ir mūsu situācija iekšlietās, mūsu attiecībās ar kaimiņiem. Par to vēl var runāt daudz, taču ir ārkārtīgi būtiski spērt nākamo soli. Mūsuprāt, nākamā gada laikā ir parādījies iespēju loks, mums ir pieredzējuši institūcijas, kas ir piedzīvojuši to, uh, kas notiek, ja nepastāv perspektīva reģionā. Manuprāt, ka tagad ir dalībvalsts, kas ir gatavāks vairāk iesaistīties. Mēs vēlamies, lai valdītu skaidrība, lai komisija varētu sniegt eh, beznosacījumu rekomendācijas. Un mēs, protams, apzināmies arī to, ka nevaram izcīnīt eh, mūsu pievienošanos uh, padarot Grieķiju par pretinieku. Nē, mums ir jāpievienojas vedot sārunas, satuvinoties un kļūstot par partneri ar Grieķijai nākotnē. Pie tā mēs arī strādājam. Es domāju, ka tas arī ir viss no manas puses. Un lūdzu jūs uzskatīt manu valsti par iespēju valsti, nevis par krīžu valsti. Un iespējams, ka tā ir iespēja Eiropai parādīt to, ka tā var palīdzēt ne tikai negatīvas dinamiskas gadījumam, bet var palīdzēt arī veidot pozitīvus rezultātus. Un ja ir kāds eh, reģions, kur Eiropa var pozitīvi kaut ko ietekmēt, tad tie noteikti ir, tas, tas noteikti ir Rietumbalkāna reģions. Mums ir pienācis laiks saņemties, un jums ir pienācis laiks daudz ciešāk ar mums sastrādāties. Paldies par jūsu uzmanību. Thank you, Nikola Dimit Paldies Nikola Dimitrov kungam par šiem ievadvārtiem. Dargie kolēģi, sākumā Šis sanāksme ir paredzēts laiks līdz 12.30. Esam vienojušies to pagarināt līdz 12.45, bet tas ir maksimālais iespējamais laiks. Taču tikmēr saskaņā ar savu sarakstu ir pieteikušies jau 13 kolēģi un vēl virkni kolēģi piesakās runāt. Cenšos būt pēc iespējas taisnīgāks un vienīgais veids, kā varam to īstenot, ir katram viena minūte. Tas ir vienīgais veids, kā mēs varam strādāt. Un tad redzēsim, cik tālu nosaksim sarakstu. Centīšos dot vārdu pēc iespējas vairāk kolēģiem. Sāksim ar šīs zemes eh, referentu Vaigla kungu. Paldies, priekšsēdētāji! Vēlos sveikt ministra kungu mūsu komitejā un mūsu parlamentā. Esam tikušies arī pagātnē un priecājos, ka tagad tiekamies tādā atmosfērā, kas ir ievērojami mainījusies. Jūs mums atvedāt uh, labas ziņas no savas valsts, un es par to ļoti priecājos, un varu arī to apstiprināt. Katru dienu iepazīstos ar maķedoniešu presi, un šeit varu tiešām novērot pilnīgi citādāku atmosfēru valstī. Papildu tam, ko jūs jau minējāt, vēlos minēt to, ka mūsu, ka valstī ir būtisks arī samierināšanās jēdziens. Tikuši spērta ļoti būtiski soļi ar jauno valdību, iekļaujot uh, dažādās partijas valdības veidošanā. Tas ir bijis ārkārtīgi būtiski valstī. Apsveicu jūs savā darbā ministra postenī tas, ka jūs piešķīrāt prioritātes saviem kaimiņiem. Un tā kā man ir ierobežots runāšanas laiks, vēlos minēt to, ka jūs varat rēķināties ar mūsu parlamenta atbalstu arī tad, kad runāsim par tādiem būtiskiem jautājumiem, kā tad, kad uh, bijusi Dienaslāvis Republika Maķedonija varēs uzsākt iestāšanās sarunas, mēs jūs noteikti tad atbalstīsim. Paldies! Paldies! Nākamā runātāja ir starpparlamentārās delegācijas vadītājs Peterus Kungs. Paldies, priekšsēdētāji! Sākumā vēlos apstiprināt uh, jūsu teikto, ka ir laiks uh, pamest uzgaidāmo telpu. Tāpat arī piekrītu jums attiecībā uz to, cik būtiski ir veikt investīcijas reģionā. Manuprāt, šī ideja, kas ir tik būtiski stratēģiskā ziņā, tiek atbalstīta arī Eiropas institūciju vidū. Domāju, ka to atbalsta pilnīgi ik viens, kas iesaistījies šajā procesā. Man ir šāds jautājums. Ko jūs paredzat darīt, lai spēcinātu iekšējo uzticēšanos pašpārliecinātību, jo jūs spēcīgāk jūs esat mājās, jo spēcīgāk jūs varat rīkoties uz ārpusi. Vēlos pieminēt arī tā devēto valodas jautājumu jauno likumu par valodu, jo saņemām ļoti dažādu informāciju, ko tas nozīmē. Varbūt jūs varētu to paskaidrot. Lielas paldies un visu to labāko jūsu amatā. Paldies un tagad no sociāldemokrātiem Fleckensteina kungs. Lūdzu. Very short, uh... Ļoti īsi, varbūt pat desmit sekundžu garumā. Manuprāt, mums ir jābūt kritiskiem. Tas laiks, ko pavadījāt uzgādājumajā telpā, varbūt tas ir saistīts ar šo nepatīkamo situāciju, kāda jums pastāvēja valstī pagātnē. Protams, mums ir jāatbalsta jūs, cik vien tas ir iespējams. Tāpat arī jāatbalsta jūs, ja tas ir nepiecieš, ja tas būs nepieciešams sarunās ar Grieķiju par nosaukumu. Mums nevajag vienkārši noskatīties, mums ir jāpalīdz. Paldies Fleckensteina kungam. Tagad no gujas grupas Sakurāvs kundze. Jā, paldies. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Pēc eh, ilga nestabila krīžu laiku liekas. Bet no sākumā teikšu jums, esiet sirsnīgi sveiks, sveikts ministra kungs. Liekas, ka bija ilgs nestabilitātes un kritisks tāds laiks. Tagad situācija atgriežas pie normalitātes. Mums, diemžēl, nav pietiekam daudz laika, lai uh, izsmeļoši uh, skatītu situāciju, bet jautājums, kāda tad ir situācija ar uh, sarunām? Vai jūs vēlaties, lai iestājas uh, sarunas sāktos uh, tādā veidā, ka tas uh, būtu uh, abām pusēm uh, veiksmīgi? Un nākamais jautājums par Grieķiju. Uh, Grieķija ir gatava atbalstīt Eiropeisko vīziju ar to priekšnoteikumu, ka tiek izpildīti priekšnoteikumi. Arī nosaukuma jautājums nedrīkst būt izņēmums no šī jautājuma kopam, un tas ir jāatrisina dodoties virsoties uz Eiropu. Domāju, ka tagad jums būtu jāpierāda, ka jums ir griba noskaidrot šo jautājumu par nosaukumu to jūsu valdība var darīt, un tā arī bija uh, problēma. Un nākamais jautājums par sarunu sākšanu. Ne tikai Kopenhāgenes kritērija jāizpilda, ir jābūt labām kaimiņu attiecībām. Šis jautājums jāievēro. Dargie kolēģi, lūdzu, ievērojiet jums atvēlēto runas laiku. Tagad Kukan kungs. Welcome, to... Paldies, priekšsēdētāji. Sveicu jūs, ministra kungs. Tā personiski runājot, zinu, ka jūs tiekat augsti vērtēts savā valstī pat opozīcijas vidū. Tas ir kompliments jums, taču tas uh, pieprasa jums uzņemties arī atbildību. Un ļoti daudz, kas no jums tiek sagaidīts. Tas, ko līdz šim redzam, ar ko nodarbojas valdība, tas ir ļoti labi. Vēlos jūs iedrošināt eh, tāpat arī turpināt. Jūs pieminējāt visus svarīgākos jautājumus, kurus neatkārtošu, ņemot vērā ierobežoto laiku, taču no savas puses vēlos uzsvērt vienu lietu. Ilgtspējīgs, konstruktīvs eh, politiskais dialogs starp valdības partijām un opozīciju ir būtiski priekšnosacījums, lai valsts varētu attīstīties, uh, lai varētu notikt uh, stabilā attīstība. Daži pieminēja uzgaidīšanas uh, telpu, gribu pieminēt NATO uzgaidīšanas telpu, ko jūs šeit paredzat darīt. Paldies, Kukankungs, Pecels kungs. Opisali ste svoj put uh, od Skopja preko Bugarske. Paldies, priekšsēdētāji, ļoti priecājos jūs redzēt šodien šeit. Jūs tiešām ilgi ceļojat un ceru, ka jūsu valsts uh, ceļojums nākotnē būs vienkāršāks. Lai gan mums uh, par to nav nekādu ilūziju, īpaši dzirdot to, ko minēja Junkerkungs savā runā. Jūs pieminējāt, ka pievienošanās Eiropas Savienībā ir viena no jaunās valdības stratēģijām. Kāds ir jūsu attiecības ar valsts prezidenta kungu, Invanovu, kurš nesen minēja diskusijās par Ķīnu to, ka Eiropas Savienība nav parādījusi nekādu interesi investēt vairumu un ka ir nepieciešami alternatīvi ieņēmumu avoti, un viņš sāka, atsāka diskusijas par Ķīnu. Un ņemot vērā vietējās reģionālās vēlēšanas, vai jūs šeit paredzat kādus saspīlējumus? Paldies, Picela kungs, Van Bālien kungs nākamais. Paldies, priekšsēdētājs, sirsnīgi sveicu ministru. Atceros vēl laiku, kad jūs bijāt vēstnieks Nīderlandē, mums bija laba sadarbība, un vienīgais, ko vēlos pieminēt, ir to, ka ir Luksemburgas eh, hercogiste, un uh, ir arī Luksemburgas reģi reģions Beļģijā, un mēs nekad nestrīdējāmies par nosaukumu. Es ceru, ka jūs un Grieķijas puse tiešām sapratīs, ka ir jāpanāk kompromiss. Vēlu jums vislabāko. Paldies, Van Bālinkungs, epidēdējus kungs, lūdzu. Jā, paldies, priekšsēdētā kungs. Esiet sirsnīgi sveikts šeit, ministra kungs. Šeit es esmu, šajā vietā. Nu, žēl, ka nav daudz laika, tādēļ ļoti īsi uzstāšos. Uh, vienīgā kaimiņu valsts, ar kuru ir uh, teritoriāls uh, problēmas, uh, tā ir Grieķija jūsu valstī. Un mēs nevēlamies, lai Maķedonija tika izmantot jūsu valsts nosaukumā, jo no Grieķu puses tad ir tāda sajūta, ka uh, jūs vēlties daļu no mūsu valsts sev pievienot. Bet nu sakojušais jautājums. Vai jūs akceptētu, ka jūsu valsts kā ES dalībvalsts vai NATO dalībvalsts uh, pieņemt kādu citu valstu, ar kur jums būtu konflikts, kā notiek diskusijas jūsu valstī? Paldies, un tagad pieci runātā no ETP. Sākumā Predes kungs, lūdzu. Sēdētāja kungs, paldies. Un tagad runājot par Balkānu reģionu, es gribētu sveikt jūs par noslēgto līgumu ar Bulgāriju Un visbeidzot, gribu uzdot jums jautājumu. Jūs pieminējāt jautājumu par referendumu, par nosaukumu. Vai jums ir um, jau kāds uh, datums zināms? Un vai tas uh, neradīs uh, šis uh, referendums uh, vairāk spriedzes nekā uh, izlīdzinājuma? Paldies! Paldies! Sofko! Thank you very much, Minister. Liels paldies, eh, ministra kungs, par šo lielisko prezentāciju, ka jūsu valsts ir gatava pievienoties Eiropas Savienībai, tā kā horvātu deputātam nav nekā cita sakām, ka tikai paust atbalstu jums. Taču vēlos minēt, ka mēdīju plurālisms un sabiedrības iesaistīšana dialogā, lai deeskalētu spriedzi, tas ir pareizs eh, ceļš. Tiešām iedrošinu jūs eh, kā, rīkoties kā miera nesējam. Un eh, jūs varat tiešām tagad kalpot par labu piemēru, kā jau pieminēja arī jūs prezidents. Paldies, Safko Pitie, kundze. Poštovani gospodine ministre, pozdravljam vas u ime neformalne skupine prijateljima. Paldies, priekšsēdētāji ministra kungs. Piekrītu mūsu Fairoma draugu grupas kolēģiem, kas ir minējuši, ka jūsu valsts tiešām ir vairāk kārt ievērojis kriterijus, Kopenhāgenes kritērijas spēja īstenot reformas, un jūsu valsts pieminoša Eiropas Savienībā pēc visiem komisijas pozitīviem atzinumiem atsākt šīs sarunas tiešām ir laba kombinācija mūsu valstīm un visam reģionam. Uh, Šī valsts vairāku gadu laikā ir tikusi bloķēta un tiešām beidzot ir pienācis laiks, lai tā saņemtu taisnīgu attieksmi, lai varētu novērst visus šķēršļus ceļā uz Eiropu. Tas nav nekāds noslēpums, ka Grieķija blokē, bloķē jūsu valsti tās nosaukuma dēļ. Tāpēc priecājos, ka Grieķijas ārlietu ministrs jūs apmeklē, notiek sārunas un vēl viena lieta. Uh, ir jāatzīst jaunā realitāte jūsu valstī un gribētu dzirdēt, ko jūs ar to domājat. Un vai jūs, prāt, Grieķija mainīs savu nostāju attiecībā uz jūsu nosaukumu? Paldies, Kalniec kundze. Thank you, Mr. Chairman. Um... Paldies, priekšsādātājs, sveicu jūs, ministra kungs, un varu pievienoties saviem kolēģiem, kas minēja, ka šajā namā mums ir arvien pieaugošāka pārliecība un atbalsts Rietumu Balkānu pievienošanās Eiropas Savienībā. Šeit viss balstās uz kompromisu, kultūru, sadarbību un iekļaušanu. To mēs sagaidām arī pēc krīzes, ka jaunā valdība spēs to īstenot uh, jūsu valstī. Es priecājos dzirdēt, ka ir panākts progress veidā, kā notiek centieni atrasināt nosaukumu. Jūs esat Jūs atrodaties kontinentā, kur uh, cilvēki ir šķērsojuši, daudzkārt ir atstājuši nosaukumus upēm, kalniem, reģioniem, un tiešām būtu smieklīgi, ja tiktu pieprasīt visi šie orģināli nosaukumi. Piemēram, tad es varētu minēt Davidam Makalisteram, ka mēs baltieši vēlamies uh, Horvātijas daļu. Prūsī, jo uh, 16. gadsimtā šeit eh, mums eksistēja nosaukumi, taču tādējādi mēs neaplūkojam vēsturi un arī to veidu, kā mēs sadarbojamies. Paldies! Un noslēgumā Kavaljānis kungs. Paldies, priekšsādātāja kungs. Paldies, ārlietu ministra kungs mēs bez jau kādām iebildēm atbalstam jūsu eiropeisko perspektīvu ar to priekšnoteikumu, kā tiek izpildīti Kopenhāgenes kritēriji. Taču, runājot par jautājumu ar nosaukumu, valsts nosaukumu, mēs redzam, ka šeit arī notiek izmaiņas. Taču es domāju, ka jābūt uzmanīgiem, lai nerastos um, nekādas uh, pretenzijas uh, attiecībā uz uh, teritoriju, runājot par sākni ar Grieķiju. Šī nav divpusēja, bet gan daudzpusēja problēma. Tas tā ir mūsu skatījumā. Un arī ANO un NATO ir iesaistīti 2008. gadā NATO paziņoja, ka būs uh, iespējami iestāja, ja tiks atrisināts uh, nosākuma jautājums, un es domāju, ka arī Grieķijā ir pozitīvas uh, izmaiņas un ceram uz situācijas veiksmīgu attīstību. Paldies! Paldies, kolēģi! Tie bija 13 jautājumi, Dimitri Kungs, un jums ir tieši 13 minūtes. Jā, mazāk nekā minūte jautājumam vidēji. Lielas paldies par uh, jūsu teikto! Es domāju, ka visā visumā var pateikties par uh, to, ka jūs atzīstat, ka šī ir tāda laba iespēja visam reģionam droši vien, un uh, ļoti iespējams, ka nākamgad visi kopā varēsim daudz labu padarīt. Es nezinu, vai es jau to tā eksplicīti pateicu, bet es gribēju arī varbūt pat visa reģiona vārdā paust mūsu pateicību parlamentam, kurš uh, ir eh, bijis tāds ļoti aktīvs, paužot atbalstu Rietumu Balkāniem, un uh, daudz aktīvāk to ir darījis, uh, salīdzinot ar citām Eiropas institūcijām. Samierināšanās, nacionālā vienotība, tas tika minēts jau vairākas reizes. Mēs to skaidri atzīstam. Mēs esam devuši ieguldījumu uh, tajā, lai parlaments būtu spēcīgāks spēlētājs mūsu valstī, un uh, mani aicināja prezentēt uh, manu pirmo 34 dienu sasniegumus mūsu parlamentārlietu komitejā. Un uh, tad draudzības līgums ar Bulgāriju, to prezentēja premjers, un tas ir bezprecedenta gadījums, kad uh, neparakstīts uh, teksta projekts uh, tika apspriests parlamentā, un tad tas tika publicēts pirms tas tika parakstīts. Tātad ir mēģinājumi, centieni, um, minēti tika mm, par jauno valodu likumu, tas arī tika apspriests parlamentā, ne tikai formāli, bet arī komitejās Tas nav vienkārši, jo pirmkārt eh, vietējās vēlēšanas ir tāds kā kavēklis. Kā jūs zināt, tad eh, ir sarežģītāk eh, iet uz nacionālo vienotību laikā pirms vēlēšanām, jo ir šis politiskais spiediens, kas ir augstāks. Otrkārt, krīze bija ne tikai morāla krīze, bet arī institucionāla uh, nesodāmības krīze un atbildības jautājums. Eh, to visu padara eh, ļoti sarežģīti risinām jautājumu, jo paši cilvēkiem, kas ir bijuši iesaistīti, pret kuriem tagad eh, ir juridisks procedūras mūsu tieslietu sistēmas ietvaros, es domāju, ka ilgtermiņā mēs neko nepanāksim, ja jau mums nebūs tāda uh, tādas pamatvērtības, par kurām varēsim vienoties, tātad par eh, Eiropu, par kaimiņiem, par NATO, par ekonomiku. Jā, mums varbūt eh, būs atšķirīga pieeja šiem jautājumiem, bet mums vajadzētu eh, tomēr panākt kaut kādu kopsaucēju. Un šajā ārlietu komitejas sanāksmē parlamentā es minēju, ka es lielā mērā atbalstītu ārlietu padomi, uh, kas kaut kā būtu saistīta ar ārlietu ministriju, kurā mēs varētu apspriesties ar parlamentāro pārtīju pārstāvjiem un varbūt arī pilsoniskās sabiedrības un a, akadēmisko aprindu pārstāvjiem par šiem saržģītiem jautājumiem, jo tas man a, palīdzētu pildīt manu uzdevumu, jo es taču pārstāvu valsti un jo plašāks ir konsens par to, kas jādara, jo vieglāk būs iet šajā virzienā. Es domāju, ka uh, iespēja uh, virzīties uh, samierināšanās virzienā varētu pavērties pēc svētdienas. Jo, uh, jā, varbūt, ka būs arī otrā vēlēšana kārta pēc divām, tiem, trim nedēļām, tad tikai tas noslēgsies, bet varu apliecināt, ka ir politiskā grība, un mēs arī apzināmies, ka tas ir nepieciešams. Uh, Un šī valdība arī pieļaus kļūdas, ja nebūs spēcīgas alternatīvas, ja nebūs politiskās konkurences. Mums ir vajadzīgi plašsaziņas līdzekļi, mums ir vajadzīgas pilsoniskās sabiedrības organizācijas, kas ir kā uzraugs, bet mums ir vajadzīga arī konkurence, tas ir veselīgi. Es nezinu, cik drīz mums izdosies doties šajā virzienā, jo es tiešām godīgi varu teikt, uh, Uh, ka tas uh, palīdz. Uh, un tagad opozīcija vienas politiskās partijas ietveros ir sadalījusies desmit politiskajās grupās, lai izmantotu juridiskās iespējas sabotēt un vilkt visu garumā. Lai atlaistu ģenerāla prokurāru mums vajadzēja nedēļām ilgi runāt Tad tas ir ilgi, bet eh, mēs līdz tam nonāksim. Es domāju, ka demokrātijā svarīgāk ir darīt lietas pareizi, nevis darīt lietas ātri. Tad, tad es domāju, ka tā ir daļa no samierināšanās procesa, proti uztvert eh, parlamentu un politisko dialogu nopietni. Bija jautājums par NATO. Pirms divām nedēļām um, otrajā lielajā eh, ģenerālajā mītnē šajā pilsētā mēs uh, Eh, runājām par eh, iestājas plānu. Mana karjera vienmēr ir bijuši ciesi saistīta ar NATO. Es biju jauns ministra vietnieks 2000. gadā, kad parakstījām Viļņas deklarāciju. Tas bija solidaritātes dokuments, kurā tika teikts, ka trīs Baltijas valstis, Slovenija un citas valstis kopā desmit valstis, tajā skaitā arī Rumānija, Bulgārija un Albānija, eh, ka Eiropa nebūs vesela un brīva pirms mēs pievienosimies. Uh, Mēs uzsākām ASV un Adrijas jūras hartu, un mēs bijām tad vienīgie, kas vēl bija palikuši pēc tam. Tātad nākamgad, tad, kad būs pagājuši 18 gadi, kopš šīs sagatavošanās cikls sākās, mēs saņemsim autovadītāju apliecību un izbrauksim cauri sienai. Tas ir tas, kā mēs to skatām. Protams, ka daudz kas vēl būs jādara, bet kas mums ir jāizdara, mums ir jāaizņem ārā visi šie te eh, sākotnējie priekšnosacījumi, kas bija eh, Vāršavas samita ietvaros, tiesiskums, brīvi plašsaziņas līdzekļi un tā tālāk. To mēs izdarīsim. Un eh, mēs esam kopīgi kopš 2002. gada jau piedalījušies, mēs bijām arī Afganistānā klāt, un tagad ir beidzot pienācis laiks arī izmantot tās iespējas, kas būs. Uh, 78% sabiedrības atbalsta dalību NATO. Prezidents uh, un kampaņa mums ir uh, viedokļu atšķirības. Mēs tā kā uh, esam tādā līdzās pastāvēšanās režīmā, bet tajā pašā laikā mums ir izdevies panākt tādu vienotu pamatu, ka gan valdība, un es arī esmu tā kā nodalīts, jo mums ir uh, arī dalīta atbildība ar vēstniekiem ārlietu politikā, ka mēs centīsimies uh, rast kopīgas pozīcijas, balstoties uz to, kā mēs vērtējam nacionālās intereses. Un šajā virzienā arī mēs virzamies ar prezidentu. Kaut gan ir, protams, dažas acīm redzamas atšķirības. Un varbūt tas pat ir veselīgi, ka ir šīs atšķirības. Kampaņa uh, līdz šim um, kāda tā ir bijusi, par ko esmu satraukts. Aptāvis rāda, ka dažviet uh, ir ļoti līdzīgi uh, spēku sadalījumi, daži atbalsta koalīcijas pusi, ir centieni izmantot dažāda veida bailes. Kā mēs zinām, bailes un cerības ir uh, politisko cīniņu uh, degpunktā, tas tā ir visur, visā pasaulē, un bija mēģinājumi uh, kurināt bailes no bēgļiem un uh, migrantiem, un tādējādi novērst uzmanību no lielākajām problēmām. Paturiet prātā, ka tās joprojām ir vietējās vēlēšanas, uh, kur joprojām uh, ir ļoti svarīgi paši cilvēki, kas ir pašvaldības vadītāji kandidāti. Un būs arī tāds uh, signāls tomēr visam, no, par visu noskaņojumu valstī, un tas ir kā uh, lakmus teksts, tests arī tam, kurā virzienā valsts vēlēsies doties. Atslēga šeit būs pievērsties uh, pēc Odir misijai, un uh, mēs uh, arī uh, gaidām šos te rezultātus un runājot par valsts un partiju nošķirtību vēlēšanu komisijas sastāvu un citiem jautājumiem. Maķedonija tagad ir labāk sagatavot vēlēšanām. Attiecībā uz Grieķiju, ko mēs būtu gribējuši izdarīt? Man arī pajautāja, par to, ko es domāju, sakot, ka mūsu grieķu draugiem vajadzētu atzīt to, ka šis ir tāds uh, cerīgs brīdis, ka ir tāda iespēja reģionā. Ir Āfrikas uh, sakām vārds, kas saka, ka, ja jūs noniecināt savu kaimiņu, tad jūs noniecināt pat, pat sevi. Uh, E, ir tiešām sarežģīti racionāli e, domājot, un kā jūs zināt, e, kopš Winston Churchill, kurš teica, ka Balkāni ražo vairāk vēstures nekā mēs varam sagremot, tā pārfrāzējot varētu citēt viņu. Man ir austriešu draugs, kurš saka, ka kad jūs Balkānos pārtrauksiet sacensties, kuram ir uh, um, tādas spožākas sagrāvis un sakāvis, ka, kad, un sāksiet sacensties par labākiem uh, dzīves apstākļiem un uh, veselības aprūpi. Un es domāju, ka tas nāks par labu mūsu pilsoņiem strādāt pie saprašanās un draudzības. Uh, viņi kā politiķi patiesībā ir uh, gudrāki nekā mēs, jo ikdan, ikdienas uh, uh kontaktos uh, ir ļoti uh, aktīva rosība pie robežas. Uzņēmē darbības pilsoņi uh, aktīvi darbojas, un tas ir labs pamats, uh, uz kā balstīties. Un es nedomāju, ka mēs šo strīdu varēsim atrisināt, ja viena no valstīm jutīsies kā zaudētāja. Grieķija nevar būt veiksmīga un apmierināta, ja mēs būsim sagrauti. Uh, Tātad mums ir jācenšas uh, mainīt perspektīvu, no kuras raugāmies uz šo jautājumu, un jāatrod veids, kas uh, būs pieņemams abām pusēm, abām valstīm. Un es domāju, ka tas ir tas uh, veids, kādā mums ir jārīkojas. The referendum. Referendums. Mums, Eiropiešiem, ir bijusi pieredze eh, referendumiem. Dažkārt tā ir eh, bijusi nevisā veiksmīga pieredze, kā mēs visi zinām. Tas ir ļoti unikāls jautājums, kas eh, skar mūsu nācijas pašus pamatus. Tas mums ir ļoti svarīgs, to tagad akceptē uh, galvenās partijas. Un um, kāpēc tad uh, bija vēlme to darīt, eh, tas bija mēģinājums panākt tādu risinājumu, kur, kur tauta varētu pieņemt. Un tas atsaucas uz nacionālās vienotības un uh, samierināšanās debatēm. Mums ir jāatrod tāds pamats, uh, kopsaucējs, kā uh, risināt šo problēmu, kā atzīt šo realitāti, kā atvērt mūsu sabiedrību, bet mums arī, un es jau esmu citējis eh, eh, John F. Kennedy, ka eh, nekad nebaidieties vest sarunas, bet nevajag vest sarunas balstoties uz bailēm. Tātad mēs turpināsim uh, cīnīties un vest sarunas, bet mums nevajadzētu no tā baidīties. Un patiesībā mēs jau esam sākuši diskusiju par to, kas tad ir galvenās bažas Atēnās, kāpēc viņiem tas ir tik svarīgs jautājums un uh, centušies arī skaidrot no mūsu puses, uh, kas mums ir tas svarīgākais, uh, kas ir mūsu svarīgākā perspektīva un kā tas viss to ietekmē. Tātad ar to arī beidzam. Paldies par uzmanību un ļā, palīdziet lūdzu mums. Uh, veido 2018. gadu pozitīvu un optimistisku. Paldies! Thank you so much, Minister. That was a... Paldies, ministra kungs. Tā bija ļoti auglīga viedokļa apmaiņa. Kolēģi, mēs eh, turpināsim trijos. Tiksimies ar eh, Serbijas premjeri un uh, eh, pustrijos mums ir paplašinātā prezidijas sēde. Paldies!